All right, then we can start. Good morning, colleagues. We've all received the agenda for today's meeting. Kolēģi, visi esam saņēmuši šīs dienas darba kārtību. Mēs varam to pieņemt bez jebkādām izmaiņām un grozījumiem. Tulkojums ir pieejams šodien 18 valodās, un sanāksmē mēs kā parasti varam sakot straumēšanas režīmā. Visi dokumenti ir pieejama elektroniskā formātā. Tālāk mums ir jāapstiprina vairāku iepriekšējo sanāksmu protokoli. Tās ir sanāksmes, kas notika 24., 28. novembrī, 1. decembrī un 5. decembrī. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim protokolus par apstiprinātiem. Can, uh, Tagad mēs varam ķerties pie mūsu debatēm. Kā jūs zināt, ziņojuma projekts ir pabeigts decembrī. Tas sastāv no trim daļām, kas ir atvērtas grozījumiem, slēdziens pētījumam, iesniedzami grozījumi un parlamenta ieteikuma projekts arī šeit ir iesniedzami grozījumi. Ir iespējams aktualizēt tekstu, balsototies uz informāciju, kas kļūs pieejama uh, E, komitejas atlikušajā darba periodā. Mūsu rīcībā ir stunda un 15 minūtes šai diskusijai, un ar prieku es došu vispirms vārdu referentiem Gīskas kungs. Vispirms jums. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, un... Uh... Äh, paldies priekšsēdētājiem, un paldies par ievadvārdiem. Es uh, novēlu jums un kolēģiem laimīgo, laimīgu 2017. gadu, un visu to labāko tajā. Uh, Vēlos pateikties par labu sadarbību starp politiskajām grupām. Šķiet, ka mums ir izdevies uh, sagatavot faktisku lietišķi līdzsvarot ziņojumu, ņemot vērā īpaši to faktu, ka bija jāinterpretē uh, diezgan daudz faktu. Un tieši deskriptīvajā daļā šķiet ir panākts kompromiss, kas pieņemams visām pusēm, kas ir ļoti apsveicami. Vēlos pateikties Grabrandī kungam un visiem referentiem no citām grupām. Arī sekretariāts, un tas ir jāizceļ, lieliski pastrādājis šajā gadījumā, un mums eh, ļoti labi atbalstījis eh, visā sarunu procesā. Es eh, labprāt turpinātu šo sadarbību, bet ziņojuma lietišķajā daļā šā vai tā katrai grupai ir atvēlēta iespēja sagatavot savus secinājumus, komentārus. Uh, EPP situāciju skata šādi. Uzklausīšanu procesā, protams, mēs nevarējām konstatēt, ka pie visa vainīga tikai uh, komisija. Medijos esam lasījuši un dzirdējuši, ka ir e, liels atšķirības starp mēdījumiem laboratorijās un uh, reālos braukšanas apstākļos. Un tas nav nekas jauns, problēma jau kādu laiku ir zināma, un tik tiešām grūti saprast, kāpēc bija eh, nepieciešams tik eh, ilgs laiks, lai eh, to atklātu un koriģētu. Bet vainojam nav tikai un vienīgi komisija. Mēs šo jaunu testēšanu reālos braukšanas apstākļos uh, mm, lēnām virzām uz priekšu. Uh, mēs varam konstatēt, ka dalība valstīs ir uh, uh, diezgan liels uzlabošanas potenciāls mm, konstatējams, īpaši pie tipa apstiprināšanas procedūras, testēšanas. Ja, uh, pagaidām, ja dalība valsts tīra aizdomas tiecībā uz kādas citas valsts rīcību, tā ir sasaistīts rokas, tāda ir likumdošana. Līdz ar to šeit tiešām saskatāms uzlabojumi, potenciāls uzlabojumiem, labākai uzraudzīšanai, tirgus uzraudzīšanai un arī tipa apstiprinājuma procedūra ir uh, jāpilnveido. Bet uzlabojumu priekšlikumi mums ir uz galda un uh, iekšējā tirgu tie būtu jāievieš pēc iespējas ātrāk, un mēs atbalstīsim šo ieviešanu mūsu darbiem. Par uh, šīs tehnoloģijas nākotni noslēgumā. Tehnoloģija Eiropā ir izplatīta. Eiropas klimata politikas kontekstā tai jāpalīdz apkarot klimata pārmaiņas. Mēs uh, redzam, izmeklēšana pierādījusi, ka ar pareizu kombināciju, pareizi piemērojot uh, emisiju mazināšanās tehnoloģijas, mēs eh, tik tiešām varam samazināt šīs emisijas un eh, panākt zemākus eh, slāpekļa izmešus fabrikās turpmāk. Tā ir, tās ir labas ziņas, ņemot vērā, cik izplatīta šī tehnoloģija ir pie mums. Paldies visiem par sadarbību un ceru uz konstruktīvu turpinājumu šim procesam. Paldies! Dank u. Uh, ik geef het woord aan Jan Gerbrandi, alsjeblieft. Paldies. Tagad došu vārdu otram uh, līdzreferentam Gerbrandi kungam. Start by, by also thank... Paldies priekšsēdētāji. Eh, mans līdzreferents Hisike un viņa priekštecis Pavlo Salvā. Mēs zinām, ka tad, kad tika veidota šī komiteja, mēs nācām no dažādām pusēm, bet mums bija ļoti auglīga sadarbība, un esmu gandarīts par sagatavoto ziņojumu projektu, kurš ir jūsu priekšā. Domāju, ka mums izdevās sagatavot ļoti saturīgu un pārliecinošu ziņojumu. Tāpat es vēlos pateikties ēnu referentiem it īpaši par uh, faktisko daļu. Jāpiekrīt, ka to nevar grozīt pat komitejā, un esmu pateicīgs par sadarbību ar kolēģiem, kur ir palīdzējusi šo faktisko daļu sagatavot. Domāju, ka tas ir nozīmīgs pamats darbam, un mēs esam strādājuši kā izmeklēšanas komisija ļoti e, viengabalainā veidā. Tālāk mēs redzēsim, kā mēs rīkosimies ar daļu, kurai var iesniegt grozījumus. Jens jau norādīja vairākus elementus. Mēs balstījāmies uz lielo dokumentu skaitu, kur mēs saņēmām pa e-pastu un citādi, un pilnīgi skaidrs, arī uz uzklausīšanu materiālu, kas tika izmantots par pamatu, lai sagatavotu mūsu šodienas ziņojumu. Domāju, ka slēdziens eh, kopumā ir visai skarbs. Eh, gan par komisiju, gan par dalību valstīm Un vispārīgs slēdziens ir tāds, ka sistēma, kuru mēs esam izveidojuši auto apstiprināšanai Eiropā, vienkārši nedarbojas. Atbildības starp Eiropas un dalībvalstu līmeņiem nav tikušas pareizi sakārtotas, un pašreizējā sistēma ir jāgroza. Uh, Pie tā mēs strādājam tīpaši IMCO komitejā. Ar ziņojumu jūs varējāt iepazīties, jo tas tika publicēts jau nedēļu pirms Ziemassvētkiem. Mēs eh, nebaidījāmies nevienu nosaukt vārdā, līdz ar to esam nosaukuši vairākas dalību valsts ar īpaši negatīvu lomu eh, transporta līdzekļu ražošanā, eh, it īpaši kavējot jauno RDI testu, mēs esam kritizējuši e, komisiju par to, ka tā dalībvalstīm ļauj e, vilkt garumā RDI e, ieviešanas procesu. Informācija par dalībvalstīm ir iekļauts ziņojumā, un esmu pārliecināts, ka vairāki no jums, eh, katrs atsevišķi vai kopīgi, domā pār atsevišķu daļu grozījumu. Es varētu pieņemt šo eh, ziņojumu esošajā formā pat bez grozījumiem, bet es uzskatu tomēr, ka to var arī uzlabot, tīpaši tāpēc, ka mums vēl būs uzklausīšana, šodien mēs tiksimies ar eh, Slovākijas valsts sekretāru, ar Itāļiem, darbs vēl turpinās, un mēs vēl turpinām saņemt jaunus dokumentus no komisijas. Domāju, ka būtiski ir tas, lai mēs komis, šeit komitejā varam ātri pabeigt darbu un pēc tam pāriet pie ieteikumu sagatavošanas. Un es vēlreiz vēlos pateikties par labo sadarbību, un es cerīgi gaidu komentārus no šodien klātesošajām grupām Man būs jālūdz sevi atvainot, jo man 9.40 ir balsojums NV, eh, pēc tam es atgriezīšos un arī mani darbinieki uzklausīs jūsu komentārus. Paldies, Gerbrandīkungs, un tagad došu vārdu ēnu referentiem, bet es šķiet redzu tikai Revo Dalonī kundzi. Vārds jums, paldies! Jau abi līdzreferenti to norādīja, ka šis bija liels kolektīvs darbs, kas tika paveikts par faktis, faktuālo ziņojuma daļu. Es pateicos līdzreferentiem, ēnu referentiem un izmeklēšanas uh, komisijas sekretariātam, kas ir paveicis darbu visiem konsultantiem, padomniekiem, asistentiem, kuri strādāja pie šīs teksta daļas. Sociāldemokrātu uh, grupa ir uh, kopumā apmierināta ar šo negrozāmo teksta daļu, un mēs uzskatām, jo, ka jo vairāk grupas uh, to atbalstīs uh, mūsu izmeklēšanas komisijā, jo labāks ziņojums un spēcīgāks tiks sagatavots, eh, kurā konstatējumi un ieteikumi un norādes eh, tiks ņemti vērā. Mums ir ietekme uz šī jautājuma nākotni, kas attiec gan uz vidi, gan uz rūpniecību, gan uz nodarbinātību. Par faktisko daļu runājot, mēs vēlējāmies paveikt visu konstruktīvāko iespējamo teksta daļu. Plus, uh, tekstini... Sākotnējais teksts. bija ļoti nozīmīgs, mēs varējām labi sagatavoties, un attiecīgi mums bija lielāka konverģence gan mūsu priekšlikumos, gan konstatējumos. Tomēr ir iespēja to uzlabot, un atsevišķi progresīvi um, priekšlikumi nevarēja tikt iekļaut faktiskajā daļā, tie tiks eh, iesniegti eh, slēdzienu un ieteikumu daļai. Atsevišķas lietas. Uh, ir būtiskas faktiskajā daļā konkrēti tas, ka tiek iekļauts CO2 pārsniegšanas iedziens. Tas nebija mūsu mandātā, bet tas rada problēmu. Atsauce uz Eiropas investīciju banku, eh, ko var vēlāk padziļināt, tāpat eh, komisijas izsniegtā mandāta trūkums. Uh, Eh, kopīga izmeklēšanas komitejai, problēmas apzināšanās, spiediens, ko izdara rūpniecību uz dalību valstīm, eh, tālāk eh, atbilstības faktoru precizējums, ehm, bez kuriem būtu varēts iztikt, un tas ir norādīts faktiskajā daļā. La possibilité d'avoir des tests additionnels au NEDC, le fait... Un tas fakts, ka uh, atsevišķas lietas un aizliegumi ir skaidri, pat ja likumdošanā ir palikušas spēlēkās zonas. Un eh, kā jau sacīja Gerbrandī kungs, un kā mēs sakām franču valodā, mēs esam salikuši ļoti daudz sāķīšus, un mēs varēsim pie tiem pieķerties. Un tagad Ir te vairāki temati, kuru sakarā sociāldemokrāti iesniegs grozījums līdz 18. janvārim. Tas attiecas uz eh, slēdzienu, uz galavārdu Uh, un tas ir nozīmīgi mūsu kopīgajās interesēs. Ja ieteikumi nebūs atbilstošajā līmenī, tad parlaments nebūs īstenojis savu lomu to, ko no mums sagaida mūsu līdzpilsoņi par konkrētiem priekšlikumiem. Grozījumi uh, būs, lai uh, mainītu nepamatotos ilgos termiņus, lai atgādinātu esošās likumdošanas trūkumu, nepiesi, nepietiekamās sankcijas, norādītu gan uz dalību valstu, gan uz komisijas atbildību un uz nozares pārāk lielo pārstāvību darba grupās, jo šis teksts būs stabilāks, jo labāku rezultātu mēs varēsim panākt plenārsēdē. Parlamentam ir jābūt maksimāli vienotam, lai ieteikumus varētu ņemt vērā. Tā būs iespēja uzlabot izmeklēšanas komisijas darbu kopumā. Mūsu darba grafiks nebija ideāls, tas sakritā ar ziņojumiem par. Uh, transporta līdzekļu homoloģēšanu, ar uzklausīšanām, un pat ja ir pabeigta e, faktiskā daļa, jau tomēr mēs turpinam uzklausīt valdību pārstāvis, kas nav visai konsekventi. Tāpat arī attiecībā uz dokumentu nodošanu no komisijas puses būs jāpārdomā mūsu darba metodas e, un jāuzlabo, jo šķiet, ka šāda veida izmeklēšanas komi tiesību darbs nākotnē tikai pieaugs. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. Paldies arī jums. Mm, tagad mm, došu vārdu arī citiem kolēģiem brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Blanko Lopes. Muchas gracias. Eh, el informe presenta, a mi juicio. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētājs. Šeit ir ļoti izsvērta analīze tam, kas tika veikts auto nozarē. Eh, un atbildība tika dalīta starp komisijām un dalībvalstīm, taču eh, pilsoņiem neko nedod šāds sadalījums starp institūcijām par notiekošo. Ir jāpasvītro nepieciešamība pēc viendabīgākas likumdošanas un tās uh, stingrāka ieviešana, paredzot efektīvas sankcijas. Šie fakti rāda, ka tādas valsts kā Manējā, Spānija ir kavējusi eh, izmēģinājums eh, reālos apstākļos, un šim nolūkam ir jāparādz eh, stingrāks standarts, tajā pašā laikā tāds pats jātiecina uz deaktivācijas ierīcēm. Uh, vienošanās ir panākt, un es ceru, ka um, a, a, kā to norādīja sociālistu kolēģi, tiks panākt, lai varētu ieviest visus standārtus, ar kuriem mēs iepazināmies šo uzklausīšanu laikā, lai varētu novērst trūkumus un šādas lietas nākotnē neatkārtotu. Thank you very much. Uh... Paldies. Dens kungs. Paldies! Paldies visiem šeit! Tuvojamies šī procesa beigām. Vēlāk būs vēl izdevības, bet, nu, izmantošu šo izdevību, kas arī nemaz nav slikta, lai pateiktos ēnu referentiem, līdzreferentiem, visiem pārējiem, kas ir strādājuši pie šī dosjē. Un, protams, eh, visiem dienestiem, kas piedalījušies, eh, daudz darba ieguldīts eh, šī ziņojuma sagatavošanā, bija arī jāizskata, jāizanalizē daudz informācijas. Un Kristīne ļoti pareizi teica par laika grafiku. Mm, tā bija viena no rekomendācijām, kas izskanēja pašās beigās. Nu, uzklausīšanas jau turpinās, un uh, kurš to lai zina, ko mēs vēl sadzirdēsim, varbūt kaut ko līdzīgu bumbas sprādzienam, ko var, vairs nevarēs iekļaut ziņojumā, lūk, tā varētu būt problēma, bet mēs dzīvojam, mācāmies, un um, šī pieredze šķiet visiem bija ļoti noderīga. Palīdzēja sagatavot turpmākos noteikumus un palīdzēt uh, Eh, risināt turpmākas izmeklēšanas. Protams, mm, šai ziņojumā eh, to izlasot labāk varam saprast, eh, kādas bija dalībnieku lomas, kurš vairāk ir pie vainas. Mēs redzam, ka dalībvalstis nav sagatavojušas labu likumdošanu, emisiju likumdošanu, sankcijas praktiski netika piemērotas tirgus uh, uzraudzība praktiski tā kā nepastāv, uh, kaut arī tas ir pretrunā ar um, Eiropas Savienības likumdošanu. Atšķirības uh, testu rezultātos bija vispār zināmas mm, kopš 2010. gada, un tā tomēr bija dalībvalstu atbildība pārbaudīt šo atbilstību. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas NVO aicināja to darīt, um, dalībvalstis nedarīja neko. Uh, Komisijai vajadzēja darīt daudz vairāk, lai novērstu šo nelaimi, uh, runājot īpaši par uh, testēšanu reālos braukšanas apstākļos. Kāpēc komisija un īpaši Tajānī kungs tam pretojas, uh, es īsti nezinu, jo bija taču likumdošanā pār Eiro 5 un Eiro 6, kas bija jāpiemēro kāpēc uh, kopējais iz, izmeklēšanas uh, Uh, centrs, uh, IRC uh, izpētes centrs neko nav darījis. Mm, pat ja pierādījumi bija pieejami, bet uzklausīšanu ietvaros um, mēs dzirdējām, ka komisija nav rīkojusies, jo nebija skaidra pierādījuma par izslēgšanas ierīču izmantošanu ražošanas rūpnīcās. Mm, tas varbūt nav gluži nepreizi, bet uh, Te pilnīgi iztrūkst iniciatīva no komisijas puses. Komisijai vajadzētu uh, te uzraudzīt ne tikai smagas mašīnas, bet uh, arī uh, vieglo, vieglos automobiļus tieši tādā pašā veidā. Mm, problēma bija tāda pati. Mm, mēs cerams tagad labosim situāciju lai šīs kļūdas neatkārtotos. Īpaši dalību valstīm jādara stipri vairāk. Nu, varbūt, uh, varbūt nav gluži modē mm, apgalvot īpaši man no Lielbritānijas, uh, ka lūk, vairāk Eiropas ir atbilde, bet uh, tā tomēr ir um, atbilde, kas uh, ir un paliek patiesa. Nepieciešams vairāk objektīvas testēšanas, uh, Eh, tad jāpiesaista objektīvi eksperti, tas palīdzēs eh, ne tikai klimatam, bet arī sabiedriskajai veselībai un eh, jābūt labai uzraudzībai labā līmenī. Tam jāizveido atsevišķa aģentūra, kas būs atbildīga par tirgus uzraudzīšanu. Ja vēlamies mācīties no labākiem, nu, tad varam aplūkot vides aizsardzības aģentūru ASV, bez kuras mēs te vispār nesēdētu šodien. Un tad nepieciešama arī nodevu struktūra, lai finansējums varētu būt neatkarīgs. Jārūpējas par gasa kvalitāti un emisiju samazinājumu, un tas jāskata vienam dienestam, nevis jāsadala šī atbildība starp diviem ģenerāla direktorātiem, kam rodas interešu konflikti, kam jāsadala kompetences citādāk. Uh, Un, uh, lūk, šķiet, ka šī atbildība vienkārši jānodod Digi uh, Environment vides ģenerāldirektorāta rokās. Ziņojums uh, ir labs. Šķiet, ka parlaments tiešām labi piestrādēs un IMCO komiteja, cerams, ņems rekomendācijas vērā, lemjot par tipu apstiprināšanas procedūru vēlāk šogad. Cerams, ka skandāli, ko esam pieredzējuši, šādi neatkārtosies un mēs, parlaments, varēsim būt lepni par padarīto darbu. Man prieks par um, katra kolēģa ieguldījumu. Un tiešām šķiet, ka ziņojums ir labs pamats turpmākiem darbiem šie virzienam. Paldies, Dens kungs. Tagad došu vārdu Evī kundze, kas ir referente. Grazie mille. Paldies. Jā, es no savas puses arī vēlētos pievienoties tam, ko teica kolēģis. Arī uzskaitu, ka šīs ziņojums ir izcils. Es pateicos abiem līdzreferentiem par to, kas ir ieguldījuši tik lielu darbu. Secinājumiem varam lielā mērā piekrist gan attiecībā uz to, ka ir jānosāka arī komisijas un dalību valstu atbildības slikti, sliktajā pārvaldībā. Taču vēlos norādīt uz to, ka vēl teksts nav īsti skaidrs par uh, šīm nelegālajām pārveidošanas ierīcēm, kā tas ir ceturtajā punktā kā arī par to, ka uh, netiek ievēroti jau nepietiekamie neefektīvie noteikumi attiecībā uz uh, šiem testiem un izmēģinājumiem. Un tas viss ir novedis pie tiem apstākļiem situācijas, kāda esam šodien. Tikai dažos gadījumos uh, tiek uh, ziņots un arī tiek, nu, ir rodas aizdomas pār nelegāliem um, šādām aktivitātēm un noteikumu pārkopumiem. Uzskatām, ka būtu liederīgi minēt to, ka būtu jāmin arī citi laboratoriju testi, kas būtu ļāvuši drastiski samazināt emisiju uh, Uh, krāpniecību, piemērot šos tātad modeļus. Tad arī vēl uh, teksta daļa ir visai vāja, kur tiek runāts par uh, atba, atbildību, kas attiecas uz um, šo tipu apstiprinājumu un tirgus uzraudzību. Te varētu vairāk arī atbilstības eksploatāciju un kontroli par to uzticēt trešajai pusei, ko mēs jau piedāvājām. Tad arī ļoti svarīgi skaidri uh, pieprasīt arī šo pārnesumu emisiju mērīšanas sistēmu izmantošanu, ka jau tagad ir ies, iespējams kontrolēt un arī sankcionēt ievēru šo emisiju uh, radīšanu uz ceļiem. Attiecībā uz atbilstību eksploatāciju arī būtu ļoti skaidri eh, noteikti iestādēm, kā to visu kontrolēt un izmērīt Tad vēl beigās vēlos norādīt, ka, manuprāt, ļoti svarīgi būtu iekļaut arī, ka uh, sabiedrībai būtu jā, sabiedrība būtu jāinformē pāri izmeklējuma rezultātiem, un arī svarīgi ir garantēt arī mazo grupu klātbūtni izmeklēšanu. Uh, izmeklēšanas komitejā. Liels paldies par paveikto darbu. Šis dokuments ir ļoti svarīgs, un es ceru, ka ar lielu vairākumu Eiropas parlaments to apstiprinās. Paldies! Thank you very much. Paldies. Tagad Ertok kundze. Ihnen herzlichen Kungs. Fragen. Äh, ich möchte anschließen an das, was mein Kollege Danz. Paldies. Es vēlos pievienoties äh, Dans äh, kunga teiktiem arī no savas puses. Vēlos um, pievienoties uh, pateicības vārdiem abiem līdzreferentiem un ēnu referentiem. Godīgi sakot, mani pārsteidz, cik uh, detalizēts ir ziņojums attiecībā uz kritiku, kas izskanēja šeit eh, palātā. Pēc eh, desmit mēnešu diskusijām man bija iespējas, ka tas nemaz eh, nebūs tik viegli izdarams, bet paldies visiem, kas tik racionāli un objektīvi to tomēr ir paveikuši. Runājot par grūtībām tiecībos dokumentu saņemšanu un liecnieku iztaujāšanu, tas arī atspoguļots dokumentā, kas ir ļoti labi Ziņojumā ir atspoguļots, ka izmeklēšanas komiteja ir paveikusi svarīgu darbu. Mēs redzam arī deficītus pie emisiju mērījumiem un uh, tīpa apstiprināšanas procedūras um, transportlīdzekļiem. Un tagad uh, Mēs saprotam, ka dalību valstīm kopīgiem spēkiem rīkojoties, dažas negodīgas prakses varētu tikt eh, veiksmīgi novērstas. Tas eh, ir svarīgi, tas arī ir jāsaprot. Ziņojums nav vērts pret eh, atsevišķiem ražotājiem vai atsevišķām valstīm, gluži pretēji. Tagad komisija un dalību valstīm, bet arī ražotājiem jāizdara pareizie secinājumi mm, tad cerams eh, varēsim palīdzēt arī patērētājiem. Un tad uh, izmeklēšanas komiteja būs labi pastrādājusi. Es ceru uz uh, labu darbu turpinājumu un paldies visiem. Paldies! Noslēgumā došu vārdu Vanda Kampa kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Domāju, Um, laimīgā gada novēlēm, tā kā nu ir uh, mm, tā kā nu, nedaudz uh, pārspīlēti, jo nu, tas jau ir sācies, bet nu nekas, uh, ja jau visi to dara, tad es arī novēlēšu visiem laimīgu jauno gadu. Un atvainojiet par manu balsi, esmu nedaudz aizsmacis, bet um, nekas. Es arī piedalījos visos darbos, vēlos pateikties visiem kolēģiem. Uh, Un, uh, godīgi sakot, pretrunu bija tik daudz, uh, ka man uh, grūti bija te visā iestrādāties un visu saprast. Esmu vienkārši jurists un man bija tie, tiešām sarežģīti izskatīt visas tehniskās detaļas, teiksim, tur bija gan fakti, gan izdomas, un grūti bija vienu nošķirt no otra un tikt ar to visu galā. Nu, tas nebija pārāk iedrošinoši, bet man palīdzēja milzīga interese par šo tēmu, bet nav jau tā, ka tagad komisāriem jāatkāpjas vai tam līdzīgi. Nu, arī autoražotāju, uh, rūpnīču uh, vadītājiem nav jādodas prom, un līdz ar to varbūt nav viss tik traģiski. Uh, bet eh, noteikti jāpieņem lēmums par to, ko darīsim turpmāk šādos gadījumos, jo šobrīd dokumentu apmaiņa mm, nebija optimāla. Um, mēs tikām pārplūdināti ar eh, daudziem dažādiem dokumentiem un ēpastiem no dažādiem komisijas dienestiem. Tas par kaut ko liecina. Uh, šajā gadījumā. Es teiktu, es nevēlos tagad nevienu vainot šajā situācijā, jo atbildība ir kolektīva. Par dalībvalstu lomu Grabrandī kungs jau izteicās, un arī pārējie kolēģi, bet varu pievienoties īpaši viņam šajā ziņā. Uh, Tad eh, kolēģi no EKR jau pieminēja patērētāju un sabiedrisko veselību, kas mums visiem ir svarīgi, ja aplūkosim statistiku, kas notiek pilsētās, tad redzēsim, ka transporta līdzekļu emisijas un smago mašīnu emisijas eh, ir vēl stipri jāsamazina. Runājot par juridisko struktūru šajā komitejā, mums ir uh, Eiropas Savienības līmeņa eksperti, juridiskie eksperti, bet uh, būtu vajadzīgi tādi jauktā profila speciālisti, varbūt vairāk. Piemēram, runājot par uh, autoražotājiem, tikpat labi var runāt par datortehnoloģijām. Un šobrīd runājot par to, kā tiek izmantotas tehnoloģijas, kas mums pieejamas, esmu sarūktināts nedaudz. Pēc uh, ASV atklātā skandāla un pēc tam, kā tas tiek skatīts Eiropā. Un tiešām jāatzīst, ka esmu sarūktināts vēl pirms Trumpa uh, laikos ASV daži cilvēki tika apcietināti, daži tika izlaisti brīvībā, citi nē. Pie mums situācija ir citāda. Un tagad es uh, nesaprotu, kas notiks ar šo komiteju. Varbūt es kaut ko nesadzirdēju. Kas notiks ar šo struktūru? Vai mums būs arī grupa, kas uh, uh skatīsies, vai rekomendācijas tiks arī piemērotas? Kā īpaši komisija attiecīgi rīkojas? Kurš to uzraudzīs? Kurš pārbaudīs, vai rekomendācijas tiek piemērotas profesionālā un ētiskā veidā? Uh, Nu, mēs tā esam šajā sasaukumā, kas turpināsies līdz 2019. Uh, gada 1. janvārim, bet uh, jārunā arī par laiku pēc tām. Šis sasaukums beigsies, bet nāks jauni komisāri un uh, darbi jau turpināsies. Un tas var novest pie jauna skandāla, pie jaunām problēmām. To vajadzētu skaidri kaut kur norādīt, lai šis komitejas darbi un līdz šim paveiktais netiktu apdraudēts. Paldies! Uh, uh, došu vārdu arī abiem līdzreferentiem, bet pirms tam lūkšu Johanu Šikovsku izteikties, kas pārstāv komisiju šodien. Viņa vada transportlīdzekļu uh, nodaļu DigiGrow. Lūdzu, paldies! priekšsādātāji, pald... Mm, labrīt visiem, dāmas un kungi. Laimīgu jauno gadu arī no manas puses. Liels paldies par ziņojumu projektu un rekomendāciju projektu. Paldies, ka uzaicinājāt komisiju piedalīties šajā sanāksmē. Man ir daži komentāri. Nu, Vispirms uzsveršu, ka komisija sadarbojusies ar komiteju plašā veidā ļoti caurskatāmi. Uh, un cerams tieši tāpat šo sadarbību turpināt. Tas ir vislabākais veids, kā atrast uh, patiesību, mm, kā analizēt faktus un nonākt pie pareiziem secinājumiem. Otrā lieta - šī komiteja izmeklē situāciju pagātnē, bet es teiktu, ka tikpat svarīgi un varbūt vēl svarīgāk komiteja jāsagatavo uh, nākotnes darbi. Ļoti labi, ka komisiju aicina ziņojumā sagatavot attiecīgu likumdošanu gan emisijām, gan tīpa apstiprinājumam. IMCO un EMIS darbi tiešām ļoti saistīti. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kuram ir milzīgs potenciāls, lai labotu šī brīža sistēmas trūkumus. Līdz ar to Ceru, ka mūsu iniciatīvas tiks plaši atbalstītas. Nākamā lieta, kas arī ļoti relevanta, ceram un sagaidām ar šo ziņojumu panākt labu līdzsvaru. Ne tikai identificējot atbildības lauciņus, bet arī norādot uh, uz to, kur notikusi krāpšana un arī šeit ar uzsvaru uz nākotnes darbiem, kas būtu izdarāmi. Un pēdējais. Mēs nerunājam tikai par autoražotājiem. Mēs eh, runājam arī par institucionāliem risinājumiem, šo risinājumu kopu, kas skar dažādus komisijas dienestus, un šo ziņojumu un secinājumus komisija būs eh, sīki jāizanalizē un attiecīgi jārīkojas. Paldies jums par projektu vēlreiz. Esmu jūsu rīcībā. Uh, ja būs turpmāk jautājumi, idejas, uh, labprāt apmanīsimies viedokļiem. Tā arī noteikti būs. Paldies! Tagad uh, esam nonākuši šīs diskusijas beigās. Līdz ar to dod vārdu abiem līdzreferentiem. Tas ir no tām līdzreferentam, kas vēl ir šeit zālē. Lūdzu, Gīzeki kungs, jūs noslēgums. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī par uh, kolēģu ieguldījumu. Bija uzslavas vārdi, uh, bija komplimenti, bija arī nedaudz kritikas. Uh, nu, tad jādomā, ka esmu labi pastrādājuši tik tiešām. Uh, labi pie faktiskās daļas. Eh, varbūt mums nav viss izdevies, bet mēs eh, ar visām grupām tomēr eh, esam ļoti ilgi meklējuši kompromisu un šķiet, ka daudz kas ir arī izdevies. Un kolēģi konstruktīvi atbalsta mūsu darbu, tas tiešām tā arī jāsaka. Kolēģi Evī jautāja par izslēgšanas ierīču definīciju. Jautājums ir aktuāls un pareizs uzklo, uzklausot Fiat pārstāvi, mēs uh, nokonstatējām, ka dalību valstīs pastāv dažādas interpretācijas, un uh, likumdošanā arī ir iekļautas šīs dažādās koncepcijas. Un, uh, respektīvi, ja ir problēmas, ja ir strīdi, tad uh, ar komisijas palīdzību dažreiz notiek mediācija, bet uh, netiek pieņemti lēmumi. Un ļoti žēl, ka tā tas ir. Tad tiešām būtu jānonāk pie vienotās definīcijas. Opel gadījumā, teiksim, pastāv tāds temperatūras režīms, kura ietvaros citādi nevar jāizmanto šīs pārveidošanas, ievislēgšanas ierīces. Līdz ar to te ir tādas nianses, kas vēl ir jāskata un kur nepieciešami precizējumi tehniskā ziņā. Bet jāatcaucas uz uh, to, ka kopumā diskusijas arī uh, bija ārkārtīgi tehniskas. Un es uh, aicinātu kolēģi Densu tomēr nemeklēt vainu pie atsevišķiem komisāriem. Dažiem bija grūti, citiem vieglāk. Ferhoigen mm, kungs ieradies pēc ceturtā ielūguma, un eh, kaut arī eh, tieši eh, viņa vadīšanas apstākļos mm, testa reālos braukšanas laikos nav tikuši pienācīgi veikti. Bet mēs nevienu nevainojam, mm, nerādīsim ar pirkstiem, uz atsevišķiem cilvēkiem, mēs runājam par iestādēm un uh, par to, kā lietas uh, optimizēt nākotnē. Un es tiešām esmu optimistisks. Un tagad kaut arī mūs uzslavēja. Uh, šķiet, ka saņemsim simtiem grozījumu priekšlikumu. Noteikti arī būs un es eh, aicinu nepagarināt termiņu grozījumu iesniegšanai un koncentrēties uz eh, to svarīgāko. Jo, ja mums tagad būs jāizskata simti, eh, simtiem grozījumu un uh, praktiski, ja mums jāpārraksta viss šis teksts, nu, tas nebūtu prātīgi. Grabrandīkungs jau teica, ka mēs jau principā varam sadzīvot ar šo tekstu variantu. Es saprotu, ka kolēģiem ir dažas lietas, kuras obligāti jāizsaka šai ziņā, bet uh, lūdzu koncentrējieties uz to svarīgāko, lai mēs konstruktīvi un konsensuāli varētu darbus turpināt un nopaļot. Paldies! Paldies! Uh, Un tagad vēlos eh, izskatīt laika grafiku īsi. Līdz 18. janvārim var iesniegt grozījums vēl līdz pulksten trījiem pēcpusdienā, visai precīzi. Tad grozījumus eh, skatīsim šeit 9. Eh, februārī šeit komitejā. 28. februārī mēs parasti nobalsosim par ziņojumu, un uh, plenārsēdē balsojums paredzēts aprīlī. Tagad es aicinu pārtraukt sanāksmi dažām minūtēm, lai um, mūsu viesi var uh, mierīgi ierasties un arī komitejas uh, kolēģi. Līdz ar to piecas, piecu minūšu pauzīte. Un uh, tad turpināsim ar Štromčekunga uh, uzklausīšanu, kas ir transporta ministrs Slovākijā. Starp citu, viņš jau ir ieradies.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

Okay, colleagues, uh, we can proceed with the next uh, point on the agenda. The... Dāmas un kungi, un tagad uzklausīsim Viktoru Tromčeku, kurš ir uh, Slovākijas transporta Ministrs, sveicu jūs mūsu vidū. Paldies, uh, ka esat atbildējis mūsu ielūgumu. Stromča kungs uh, E, kopš 2013. gada aprīļa ir valsts sekretārs transporta ministrijā, un tagad viņš arī ziņos par to, kā Eiropas Savienības likumdošana attiecībā uz emisijām tiek īstenota. E, Slovākijā kā nacionālā tipa apstiprinājuma sistēma strādā. E, Slovākija bija arī Eiropas Savienības prezidējošā valsts, un arī tad sagaidām komentārus par debatēm, kas notikušas padomē. Uh, Eh, par emisijām un kas tad ir arī nākamie soļi. Viens miljons eh, maš, eh, automašīnu ir saražoti Slovākijā. Slovākija ir sestā lielākā autoražotāja Eiropas Savienībā. Uh, arī augstākais ražotājs uz uh, personu globāli. Pašlaik Slovākijā tiek ražots Volkswagen, PSA, Kia un arī tiks sākt arī Jaguari Land Rovera ražošana nākamgad. Tipa apstiprinājuma iestāde Slovākijā ir uh, daļa no transporta būvniecības reģionālās attīstības ministrijas, ko šeit pārstāv Stromčeka kungs. Desmit uh, autorizēties. Uh, pakalpojumu iestādes tipa apstiprinājums. Teiks, Slovākija atbilstīgi spēkā sošie regulē. Jāatgādina arī klātsošiem deputātiem, ka esat e-pastā saņēmuši atbildes uz sākotnējiem jūsu uzdotiem rakstiskajiem jautājumiem. Šie rakstiskie jautājumi arī ir jūsu sanāksmes dosijē. Mūsu rīcībā ir uh, 1 stunda 40 minūtes. Sāksim ar uh, ievadrunu, un pēc tam deputāti varēs uzdot uh, jautājumus ministram atbilstīgi ping-pong principam, kas mums visiem ir ļoti labi zināms. Tad, nu, tagad uh, pirmos uh, jautājums uzdos referenti, pēc tam būs vārds vienam pārstāvīm no katras politiskās grupas. Katram tiks atvēlētas 5 minūtes. Yeah. Yeah. Okay, like... Labi, nu tagad aicinu Stromčeka kungu teikt savu ievedrunu. Jūsu rīcībā ir desmit minūtes. Liels paldies! Vážení páni! Cenījāmas dāmas, godātie kungi! Vispirms vēlos sirsnīgi pateikties par ielūgumu uzstāties šajā komitejā. Un laimīgi jauno gadu visiem. Mums šī komiteja un tās darbi ļoti svarīgi. Mēs esam viens no lielākajiem autoražotājiem Eiropā, kā jau izskanēja, un eh, skatoties uz vienu cilvēku, eh, praktiski esam vislielākais autražotais. Mūsu auto industrija veido 20, nedaudz vairāk par 20% no valsts IKP. Mm, līdz ar to mūs ļoti interesē, kas notiek mūsu transporta līdzekļiem, kāda programma tur tiek, tiek, tiek iebūvēta un izmantota. Tagad uh, uh mainījusies. Uh, manījušās perspektīvas, eh, skatot eh, atsevišķus aspektus pie eh, autotehnoloģijām, mēs esam ļoti interesēti tajā, lai mazinātu dažāda veida emisijas. Sākumā mēs koncentrējāmies vairāk uz CO2 emisijām, tagad uh, parādījusies uh, problēma attiecībā uz slāpekļu emisijām, kas ir pārāk augstas. Skaidrs, ka tas mūs neapmierina un vēlamies uh, ilgt, ilgtermiņa risinājumu. Tagad mūsu prezidentūra padomē gan ir beigusies, un um, prezidentūras apstākļos mēs tiešām mēģinājām vienoties par sistēmisku risinājumu. Risinājām sārunas, uh, mēģinājām šo jautājumu skatīt arī uh, Eh, pie tipa apstiprinājuma, kas ir eh, kodola aspekts visā šajā diskusijā. Prezidentūra ir izdevies vienoties par tehniskiem pantiem, runājot par eh, atbilstības certifikātu un par automobiļu sēriju reģistrēšanu. Par pārējo vēl ir jāvienojas, bet ņemot vērā Slovākijas īso mandātu šajā jautājumā, mums ir ļoti daudz, kas izdevies. Runājot um, īpaši par tehnisko pusi. Ir vēl daži tehniskie jautājumi, kas ir atvērti, bet uh, esmu pārliecināts, ka par tiem ir izdosies, mums izdosies vienoties un par situāciju Slovākijā. Galu galā par to man jums arī jāstāsta, tāpēc mani uzaicinājāt. Uh, pastāstīšu, kā mēs skatām šo dīzelgeitu. Uh, Pastāstīšu arī nedaudz par mūsu ražošanas in industriju. Sākumā viss, kas tiek saražots Slovākijā, tam tipa apstiprinājums tiek piešķirts citās valstīs. Teiksim, M kategorijām mēs eh, tipa apstiprinājumu neesam izsnieguši nevienam transporta līdzeklim. Lielākoties tas notiek Francijā, Luksemburgā, Vācijā un Nīderlandē. Mūsu valstī eh, tiek, eh, tips tiek apstiprināts tikai traktoriem piekābēm. Tāda transporta līdzekļu kategorijas, kas šobrīd netiek diskutētas. Mūsu tipa apstiprinājuma iestāde atrodas transporta ministrijas paspārnē, nodarbojas eh, ar daudziem dažādiem transporta līdzekļu modeļiem, transporta līdzekļu kategorijām, runājot par eh, transporta ministriju un uzraudzības iestādi. Pēc eh, skandāla atklāšanas mēs eh, esam runājuši ar Tirzniecības inspekciju un esam tikušies ar Volkswagen pārstāvjiem, Škoda, Audi un Seat pārstāvjiem tāpat. Un viņa mums ierosināja konkrētus risināšanas pasākumus, kas tagad iesniegti transporta ministrijai un tirsniecības inspekcijai. Tur tagad tiek izskatīti. Ņemot vērā mūsu vadošo lomu automobiļu tirgu, jautājums mums ir ļoti jūtīgs. Slovākija tiešām dara visu, lai atrisinātu šo problēmu vēlamies arī skaidrus noteikumus nākotnē. Turklāt, tikpat svarīgas Slovākijai ir emisijas. Šajā sektorā mēs uh, vēlamies samazināt emisijas, uh, veicinam uh, Nu, pārēju uz dzelzceļa pārvadājumiem 55% mūsu iedzīvotāji var bezmaksas izmantot um, vilcienus, braukt ar vilcieniem jaunas smagās mašīnas un arī daži vieglie automobīļi maksā zemākus nodokļus salīdzinot ar vecākiem smago un vieglu automobīļu mod modeļiem. Uh, vecāku transporta līdzekļu utilizācija ir tagad ļoti atvieglota, jo vēlamies um, uh, atdarīt mūsu ielas tīrākas. Ne, Slovākija nevēlas kļūt par jaunu Detroitu automobiļu pasaulē, tāpēc uh, cenšamies veidot automobiļu klasterus, izmantojot jaunas tehnoloģijas. Nav noslēpums, ka auto rūpniecības nākotne nav dīzeļmotori, nav benzīna motori nākotne pieder elektromobīļiem, alternatīviem, jeb hibrīdu modeļiem. Tad arī izplatīta lieta ir uh, kopīga automobīļa izmantošana vairākiem cilvēkiem. Lūk, tur ir nākotnes atbildes. Vēl viena lieta, ko atbalstām, ir testēšana un uh, emisiju mērījumi reālos brauksmes apstākļos, RDE mērījumi, par ko mm, šī komiteja arī daudz runājusi. Ziņojums uh, tagad praktiski ir gatavs. Mani uzklausa jau pēc ziņojuma sagatavošanās, varbūt tas ir nedaudz par vēlu atvainojiet par to, bet pagājušo gadu mums bija vēlēšanas un uh, trīs dažādi ministri nomenējās. Eh, mums arī bija jānotur prezidentūra mm, Eiropas Savienībā. Mm, protams, tā tas nav. Eh, tas nav iemesls. Mm, es nevaru ar to aizbildināties, bet eh, nu, tādi ir bijuši apstākļi, un tas man jums godīgi jāpasaka. Es saprotu, ka situācija Eiropas Savienība nav bijusi viegla, bet eh, esmu optimistisks skatoties nākotnē. Slovākijas republika ir atbildīga no pieprasījuma pēc automobīļiem visā Eiropas Savienībā. Tāpēc vēlamies eh, turpināt atvērtu sadarbību ar pārējām dalību valstīm. Es ceru, ka automobīļu industrija var mācīties no šīs situācijas un ieviest skaidrākus noteikumus turpmāk. Paldies vēlreiz par iespēju izteikties jūsu priekšā, paldies par jūsu uzmanību, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Dankjewel, meneer eh, Stromček. Lielas paldies, Stromčekungs. Vārds referentiem. Gebrandīkungs. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Godētais ministra kungs Stromček, kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Vēlos arī jūs apsveikt ar ļoti veiksmīgo prezidentūru. Es ceru, ka esat daudz uh, atguvis enerģiju Ziemassvētku brīvdienu laikā, jo es zinu, ka tas ir visai uh, nogudinošs darbs sešu mēnešu garumā. Mans jautājums vairāk attiecas uz padomi kā uz institūciju un Man tas ir eh, arī galvenais iemesls, kādēļ jūs vispār esat šeit, tādēļ, ka bija Slovākijas prezidentūra. Kopš 2015. gada septembra mēs redzam, ka ļoti daudz ir noticis. Mēs redzam, ka Eiropas parlaments uh, uh, uzsāk šo izmeklēšanas komitejas darbu. Eiropas komisija arī daudz ātrāk nāca klajā ar savu tipu apstiprinājumu priekšlikumu. Mēs esam redzējuši arī, ka ir uzsākts uh, pārkāpuma procedūras, bet no padomas puses, kā institūcijas padoma, klusēja. Man bija iespējas, ka vienīgais, ko ir paveikusi padoma šai sakarā, ir diskutēt par uh, komisijas priekšlikumiem. Mans jautājums ir sekojošs. Pēc skandāla skandāla, kas uh, nu, tika atspoguļots visur jāteic, ka te, te bija runa par pa, pilsoņu pamatiesībām, par tīru gaisu. Vai es varētu paskaidrot, kādēļ padomā vispār netika noturētas nevienas reālas debates, pārdomas? Kā tas vispār varēja notikt? Es saprotu, ka tas varēja notikt atsevišķās dalību valstīs, bet padomi ir viena no trim Eiropas Savienības galvenajām institūcijām. Kādēļ šāds debats netika noturēts padomē? Paldies! Ďakujem pekne za vašu otázku. Samozrejme, ja môžem reflektovať. Eh, Paldies par jautājumu. Es, protams, eh, varu sīki aprakstīt to, ko darījām prezentūras apstākļos. Mums ir spēkā esoša direktīva, par ko runājām četrus gadus pirms nonāktu pie jebkāda veida secinājumiem. No 98 pantiem tagad strīdīgi paliek tikai 15. Pie politiskiem jautājumiem jūnijā notika diskusija. 2016. gada jūnijā, ja nemaldos. Šī iemesla dēļ esmu pārliecināts, ka problēma nav uh, izveidojusies pēdējā laikā uh, vai 2015. gadā. Var teikt šādi Ik viens, kas iegādājas automobili katalogā, var uh, sameklēt uh, relevantas uh, uh vērtības, relevantu informāciju mm. un uh, tic šai informācijai. Autoražotie savā starpā sācenšas, lai piedāvātu labāku um, tehnisko mm, nodrošinājumu Un varbūt pirms desmit gadiem cilvēki tik daudz nedomāja par vidi. Tā kā apgriezt, eh, tāpat var apgriezt otrādi šo jautājumu. Var eh, pajautāt, eh, kas bija pirms 20 gadiem, vai toreiz katalogu norādītais patēriņš bija autentisks Tas ir uh, padomas politiskais uzdevums, tas ir kas tāds, par ko bija satraukti cilvēki. Mēs redzējām, ka uh, Eiropas Savienības sistēma nesnie, nesasniedz rezultāts attiecībā uz automašīnu emisijām. Tās bija militāri milzīga politiskā krīze, un tik līdz runa par krīzi, tā ir jāparādās padomas darba kārtībā, vai tie būtu bēgļi vai citi jautājumi. Uh, Šī bija tik liela krīze, bet tikai citā nozarē, taču par to absolūti klusēja padome. Nekas nenotika padomē, kā cilvēki var uzticēties padomē kā politiskai iestādē, ja tā ir klusē brīdī, kad uzliesmo šāda veida krīze. Žanučī, robījās tā konkrētne kroki, ktoré súvisia. Es personīgi neuzskatu, ka padomē būtu klusējusi. Tomēr tika spērti politiskie soļi, tika uh, izsludināta uh, sistēmiskas izmaiņas un uh, runa jau nav par to, lai kliegtu par to visu medijos, runa ir par faktiskām izmaiņām. Un tiešām tagad tiek gatavot jauna likumdošana, procedūras ir pātrinātas. Tas nenozīmē, ka netika pieļautas kļūdas uh, uh, pagātnē. Neesam jau roboti, esam tikai cilvēki. Mēs kļūdāmies, tas ir normāli. Neviens jau arī to nemēģina apstrīdēt. Bet uh, ir skaidrs, ka tēma ir tehniska. Uh, daudz ko nozīmē cilvēkiem, videi, protams, mm, arī politiskā līmenī, bet um, uh, visapirms uh, tēma ir tehniska pastāv tāds uh, tehniskais ietvars, kas ir arī tagad jāizveido no jauna, mm, ko mēs prezentūras aptākļos arī esam darījuši, un tad jāskata politiskā situācija. Es nevēlos komentēt to, kurš kā uh, ir komentējis katru notikumu. Mr. Gizike, with uh, two slots of five minutes. Gizeke kungs tagad. Paldies priekšsādātājiem. Paldies Štromček eh, kungs uh, par ierašanos šodien pēc tik uh, sas, sas, pēc tik nogurdinošās prezidentūras padomē. Slovākija. Uh, praktiski čempions uh, autoražošanā. Uh, jums ir izdevies saražot uh, uz tūkstošu iedzīvotājiem 148 mašīnas, vairāk par miljonu auto saražots gadā jūsu valstī. Nu, tā, tādiem faktiem var lepoties, apsveicu jūs. Lūk, daudz kas tiek saražots. Cik no tā, ko jūs ražojat, ir dīzeļmašīnas? Man jāatzīst, saka Stromčekungs, ka nevaru jums precīzi atbildēt. Man nav precīzi skaitļu, bet es pieņemu, ka esam virs Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Lielākoties mēs ražojam automobiļus eksportam. Tagad, eh, skatot eh, dīzeļa automobīļu īpatsvaru Eiropā, es teiktu, ka mums ir līdzīgi skaitļi. In, in Ihrer Einleitung haben Sie. Jūs ievadām, turpinam, Gīzeke kungs. Jūs teicāt, ka tomēr dīzeļa automobiļu īpatsvars jūsu valstī ir ārkārtīgi augsts, vairāk par 50% tā izskanēja vismaz. Vai tas saskan ar Eiropas Savienības klimata mērķiem, kaut kādā veidā tas tik precīzi neizskanēja jūsu ievadā. Jūs varat to precizēt? Kas man tieši jāprecizē? Es īsti nesaprotu jautājumu. Es teicu, ka agrāk bija spiediens no klientiem jo klienti vēlējās zemāks pašizmaksas visu pirms. Dīzeļa degviela nozīmē zemāku patēriņu, dīzeļa degviela lētāka salīdzinot benzīnu, un tāpēc mums tiešām ir samērā daudz dīzeļu um, automobīļu. Šodien tas mainās. Autoražotāji specializējas vairāk uz benzīnu motoriem. Un nākotnē domāju, ka mums būs vairāk alternatīvu modeļu. 46 tūkstoši automobīļu Slovākija bija pieregistrēta, kas bija problemātiski attiecībā uz emisijām. Gīzekie kungs turpina. Bet mēs te strādājam tieši pie tīpa apstiprinām likumdošanas, mēs to pārskatām un uh, Mūsu komiteja sadarbojas ar iekšē tirgus komiteju, kas uh, pārskata reģistrēšanas uh, kritērijus automobiļiem. Tagad es um, domā par jūsu vārdiem. Jūs sakāt, ka uh, gadu laikā vairāk par vienu miljonu auto tiek saražots, bet tipa apstiprinājums notiek tikai piekābēm un traktoriem. Citādi, lai Tas noteikti jābrauc uz Franciju, Luksemburgu vai Vāciju. Eh, Eiropā tomēr valda subsidiaritāte. Jātājumi, ko var atrisināt uz vietas, jārisina uz vietas. Tagad, eh, piemērojot šo principu Slovākijai, nu, tad jums jāievieš pie jums šī tīpa apstiprinājuma procedūra. Tas būtu vieglāk. Ja jūsu transporta ministrijai vajadzētu izteikt priekšlikumus šādā ziņā. Kā tas izskatītos? No vienas puses šeit tiek pieprasīts vairāk Eiropas, tas tā arī skanē, vairāk centralizācijas, varbūt jauna aģentūra ar tālējošām kompetencēm, kas iegrožo dalību valstu kompetenci šai ziņā. No otras puses, tipa apstiprinājumam jānotiek tur, kur automobili tiek saražoti. Ko jūs ieteiktu šajā gadījumā? Paldies par jautājumu. Slovākija izvēlas sistēmu, ko Eiropas Savienība ir ierosinājusi. Mēs nevaram nevienam teikt, kur veikt testēšanu, pārbaudi. Principā tas ir autoražotāja uzdevums nodrošināt uh, attiecīgi drošības līmeni, emisijas ir tikai sastāvdaļa no šī procesa. Mans ieteikums uh, Mēs, protams, labprāt redzētu spēcīgāku Eiropu, veicot pārbaudas, kontrolas, testēšanu. Mm. Būtu labi, ja tiek nodrošināta arī uzraudzība. Runājot par testēšanu uz vietas, tur, kur automobīļi ir saražoti, mēs neteiktu nē. No otras puses mums ir vienotais tirgus Eiropā, Mums ir uh, brīvā preču pārvietošanās un uh, preču kustība, un uh, līdz ar to tas, kas tiek saražots vienā valstī, tam jābūt pieejamam visai Eiropai. Tā jau darbojas savstarpēja atzīšana. Arī runājot par tīpa apstiprinājumu. Un tagad mēs redzam, ka iepriekšējā sistēma nav bijusi laba. Jūsu darbs ir virzīts uz to, lai uh, labotu situāciju. Te jūs runājat par uh, testēšanas ciklu automobiļiem. Tas viss ir ļoti nepieciešami. Uh, ieviest arī tādu centrālāko elementu te visā. Lai veiktu, teiksim, uh, pārbaudas Briselē. Par to jau kādu laiku runā, bet mēs redzam, ka praktiski tas ir sarežģīti. Mēs, eh, kā Slovākija, nevaram būt eh, līmeņa atzīme visai Eiropai, bet mums ir piešas līdzīgas problēmas ar tehniskām emisijām un uh, kontrolēm. Mūsu likumi tagad ir pielāgoti un uh, mūsu valstī uh, ir nulles tolerance. Ja konstatējam likumu pārkāpumu, licences tiek automātiski atņemtas, jo likumus nevar pārkāpt, lai izskatītos labāk klientu priekšā ražotāji kaut ko tādu pie mums nevar atļauties. Nu, runājot par tipu apstiprinājumu, varētu paredzēt kaut ko līdzīgu. Atbildība nav meklējama vienīgi pie autoražotāja, bet eh, arī pie kompetentās iestādes. Ja iestāde eh, nedarbojas tā kā nav, kas eh, jāparedz sankcijas. Tā praktiski ir tāda mm, atbildības ķēde visā šajā procesā. Labi, paldies. Tas izskaidro jūsu pirmo atbildi, kur jūs teicāt, ka pastāv gan birokrātija, bet eh, ka jūs iestājāties tomēr par spēcīgāko eh, centralizētāko aģentūru Eiropas līmenī, jo tas uzlabotu procedūras iekšējā tirgu. Pēdējais jautājums. Jūs uh, diezgan kritiski runājat par benzīnu motora nākotni. Jūs sakat, ka nākotnē mm, modē būs vairāk elektromobīļi un uh, hibrīdi uh, transporta līdzekļi. Man tas šķiet apšaubāmi. Tas ir iespējams tikai, ja ir nodrošināta atjaunīga enerģija. Ja mēs joprojām ražojam elektroenerģiju, izmantojot ogles, dedzinot ogles, tad mm, nevar runāt par elektromobīļiem. Varbūt eh, tomēr jāpaliek vēl kādu laiku pie benzīna motoriem, nepārslēgties ekskluzīvi uz elektromodeļiem, kaut kā varbūt uh, var glābt šos benzīna motorus vēl. Paldies! Jā, jums taisnība. Šī brīža situācija jāuzlabo. Nebūtu pareizi teikt, ka uh, viss benzīna motorim cauri un nākotnē pieder elektromodeļiem. Nē, tas tā nav. Arī tagad eh, ir vēl daudz elektroautomobiļu, kas eh, piesārņo dabu. Automobīļi jau nekur ne, nepazudīs, eh, tie mums vajadzīgi ikdienām, tie vajadzīgi mūsu darbam, tāpēc, ja šī div, divjoslu, kā jūs teicāt, pieeja ir svarīga. Slovākijā mēs darām visu, lai piesārņojumu mazinātu, un, piemēram, transporta līdzekļi ar um, mazāku dzinēju ir um, populārāki, kļūst populārāki, par tiem jāmaksā zemāki nodokļi, tie ir ekoloģiskāki, šobrīd mūsu patērētāji izvēlas tādus uh, automobiļus, man šķiet, tā ir laba ekoloģiskā izvēle, kas ir jāveicina. Nu, tad ir cita, piemēram, piemēram Formula 1. Agrāk uh, tur bija iespējams izmantot uh, visa veida motors, ko aizstāja jau pēc vienas uh, sacīkšu kārtas, bet uh, tagad noteikumi ir mainījušies, lai uh, eh, sacīkstēs varētu piedalīties arī tādas, uh, tādi uzņēmumi, kam varbūt nav tik daudz naudas, lai investētu tik milzīgas summas šajos motoros. Mm, tagad mums jāpadomā, ko mēs vēl varam izdarīt. Varbūt mēs uh, uz numurzīmes uh, varam kaut kā norādīt, kurš automobilis uh, piesārņo vairāk un kurš mazāk. Un esam rīkoties izējot no tā, cik automobilis piesārņo, to pielaist vai nepielaist bet esmu pārliecināts, ka nākotne tomēr pieder alternatīvajām metodēm. Un par elektromobiļiem runājot, tie tomēr ir un paliek svarīgi. Un jums taisnība, es domāju, ka nu, nākotnē mēs neizmantosim vairs ogles, bet gan atjaunīgo enerģiju. Un tad ir tāda lieta kā ūdeņraža motori Te ir jaunas tehnoloģijas, un es domāju, ka auto ražošana daudz kas mainīsies nākamā gada laikā. Es, uh, Madame Kristīna Ruvodalan. Paldies, Dēdēlēno kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs Paldies, eh, ministra kungs, par to, ka esat ieradušies uz izmeklēšanas komitejas sēdi. Jā, tas tiesa varbūt būtu bijis eh, labāk uzklausīt jūs vēl pirms eh, noslēdzām darbu pie ziņojumu, jo īpaši, kur runājam par faktu daļu šodien, diemžēl, apmēram mūsu informācija nevarēs tikt iekļaut ziņojumā, jo darbs pie tā ir noslēgts. Tāpat laikā augsts novērtēja arī to, ka jūs norādāt uz to, ka ir nepieciešama Eiropas atbildu šo situāciju globālā atbilde. Tā ir jābūt arī sistēmiska rakstura. Mm, nu, šai idejai mēs varam pilnībā piekrist. Šai sakarā man būtu paticis dzirdēt jūsu viedokli, tad, lai nu mēs varētu saņemt šo visaptvarošo atbildi. Uh, Jūsuprāt, ko domājāt par neatkarīgas Eiropas aģentūras izveidi, kuru tad arī, kas varētu veikt uzraudzības uzdevumus gadījumā, ja nacionālās iestādes, kas ir veikuši stipri apstiprinājumu, ja šīs nacionālās iestādes varbūt nav atbilstīgs savā darbībā. Vai jūsu prāt šāds varētu būt risinājums? Mēs to piedāvājam un cerams, ka tas atspūgļosies arī ziņojumā. Es gribētu dzirdēt, ko jūs par to domājat. Jūs kā Slovākijas transporta ministrs un arī kāds ir jūsu viedoklis, ņemot vērā, ka sešus mēnešus vadījāt Eiropas Savienības padomi. Uh, Paldies! Lakoniska atbilde varbūt šajā gadījumā jā. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisija Briselē jāpiešķir plašas kompetences, plašākas nekā līdz šim. Aģentūra ir labs instruments. Protams, par kompetencēm konkrētāk vēl ir jārunā. Šo iestādi var, teiksim, nosaukt arī par uh, kopīgo izpētes centru, un tad es jau pieminēju auditu. Šāda veida kontroli un uzraudzību. Jāskatās, vai visi noteikumi tiek ievēroti, vai transporta līdzekļi mm, atbilst visiem kritērijiem. Jā, ir jau uh, kopīgais pētniecības centrs, kad sveic šo auditu, taču mēs secinājām, tas ir arī ziņojumā, ka viņi nekad nav saņēmuši komisijas mandātu, lai kā reiz varētu raudzīt, vai ir šīs pārveidošanas ierīces un kur tās atrodas. Nu, lūk, tā ir viena arī no lietām, kur būs nepieciešami risinājumi. Otrs jautājums. Otrs jautājums attiecas uz piekto jautājumu. Mm To minēt Rievada runā par jūsu inspektoriem, kas veic izmeklēšanas uh, autoražotnēs. Vai varat uh, sniegt vairāk informācijas par šīs izmeklēšanas rezultātiem? Un vai arī jūs vērstāties pie šiem inspektoriem, lai uh, meklētu tieši šīs pārveidošanas ierīces, ja jā, kādus uh, pasākums pieņēmāt, tad, kad saņēmāt rezultāts, jo jūs runājāt tieši par Volkswagenu, kas arī pie jums ražo automašīnas? Aby som to uvedol e, na pravú mieru, ako som povedal, žiadne... Lai... Nu, man jums nedaudz jālabo sākumā. Neviens no transporta līdzekļiem, kas saražot Slovākijā, nesaņem tipa apstiprinājumu Slovākijā. Visas mūsu diskusijas ar atsevišķiem ražotājiem noritēja um, tā teorētiski, un mēs drīzāk jautājām pēc viņu ieskatiem. Un runājot ar viņiem, mums bija svarīgi uzzināt, kā programmatūru, kas tiek izmantot, var uzlabot. Un kā, teiksim, to programmatūru, kas neatbilsta likumdošanai, var izņemt. Es jau pieminēju mm, Audi, Seat, Volkswagen un Škoda kopumā 46 tūkstoši automobīļi ir skārti. Tiem ir problēmas, tehniskas problēmas, un mums šo, šobrīd jāveic uh, šīs maldinošās programmatūras izņemšana un aizstāšana. Uh, tagad uh, pēdējais. Uh, aizstāšanas pasākums notika 2016. gada decembrī, un darbi tagad turpinās. Un runājot par testēšanu, te būtu jāatjauno visa mūsu sistēma. Slovākija pie tā aktīvi strādās, to varam solīt. Bet nu, tā ir vēl nākotnes mūzika. Bet nekādā gadījumā nevēlamies maldināt patērētājus, nevēlamies pieļaut negodīgas prakses. ražotājiem tiešām jāpilda tas, kas, ko viņi ieraksta katalogā, ko redz patērētājs. Slovākija vēlas um, apgādāt um, pārējās dalībvalstis ar augsta kvalitatīviem, uh, zem emisiju uh, drošiem automobiļiem. Tas mums ir ļoti svarīgi. Paldies. Merci, madame. Paldies. Un teikt Gebrandi kungs. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos atgriezties pie eh, kaut kā, ko minēja Stromčēk kungs eh, pirmajā jautājumu raundā. Par to, ka pašlaik mēs runājam par tehnisku problēmu, nevis politisku problēmu. Bet es domāju, ka tas nav pareizais secinājums ir uh, mūsu ziņojuma projektā secinājumi, kur mēs sakām, ka ņemot vērā tieši politiskus lēmumus, ir uh, esam izveidojuši problēmu, kas pārvērtās par dīzelgeitu. Tad vēlreiz es domāju, un es vēlos uzdot šo jautājumu. Šī ir milzīga politiska problēma. Mēs redzējām, ka Eiropas sistēma vienkārši nedarbojas. Mēs redzējām, kā dalība valstis nepiemēro pareizā veidā noteikumus, kā politiķi ir pieņēmuši nacionālā līmenī un Eiropas līmenī politiskus lēmumus, lai jo, uh, vienkārši apieturētu šo jauno sistēmu, ko esam izveidojuši. Un tas viss nodara kaitējumu 500 miljoniem iedzīvotāju, kas nedzīvo tik tīrā gaisa apstākļos, kā tam vajadzētu būt. Vēlreiz es mēģināšu uzdot jautājumu, kādēļ padomi kā institūcija nedarīja neko lai risinātu šo politisko krīzi, kas ir dīzelgaitas pamatā, un tas kaut kas pilnīgi cits nekā šī ierastā procedūra, kas bija par RDE, par tipu apstiprinājumiem un tā tālāk. Tā, protams, tas ir kas cits, jo nē, tas nav veids, kā e, padomē e, strādāt politiskajām krīzēm. Vai es vēlreiz varētu lūdzu paskaidrot, kādēļ? padomu, kā Eiropas Savienības institūcija nedarīja neko. Ja osobně si nemyslím, že... Es personīgi neuzskatu, ka padoma nav darījusi neko. Es vēlreiz atkārtoju. Esmu viensprāts ar jums, Šī ir politiskā problēma. Tas, ka daudzus patērētājus, mm, ļoti daudzus cilvēkus Eiropas Savienībā un praktiski visus emisijas skar visus, mm, tas ir politiski un tas ir ļoti jūtīgi. Bet um, šī problēma ir izveidojusies uh, tehnisko normu dēļ, kas. Uh, nav bijušas pietiekams tehniskā sistēma ir bijusi robaina. Un tad risinājums ir vispirms izl izlabot tehnisko pusi, un pēc tam, to es jau teicu, pievērsties atvērtiem politiskiem jautājumiem, par kuriem gan jādiskutē kopīgi. politiski, teiksim, var pārunāt eh, šīs aģentūras projektu, paskatīties uz kompetencēm, eh, uz kompetenci sadalījumu. Un mums Slovākijai nav problēmu ar izmaiņām pēc šādas aģentūras izveidošanas, jo šķiet, ka tas ir vislabākais sistēmisks risinājums, lai uh, ilgtermiņā uzlabot situāciju. Laiki mainās, apstākļi mainās, un uh, mums uh, jāturas līdzi šiem procesiem. Mums rūp vide, kas ar to notiek, un nu tad uh, tam arī jāpievērš uzmanība. Un vēl viens pozitīvs piemērs uh, uh komunikācijas ziņā ir uh, viesabonēšana Pirms pāris gadiem um, viesu abonēšanas izmaksas aprēķināja katrs um, burtiski individuāli, un tagad, pateicoties uh, Briseles um, pieejai, centralizētākai pieejai, mums ir uh, sistēmisks priekšlikums, kas izmaksā lētāk un uh, lietotājiem draudzīgāks. Es varētu minēt vēl vairākus piemērus, kas liecina par to, ka pārmaiņas, kas nāk no Briseles, ir pozitīvas, nes uzlabojumus. Mm, tas pats konstatējams arī šajā gadījumā. Situācija būs problemātiska droši vien ne jau divus, trīs gadus, bet ilgāku laiku. Līdz ar to nepieciešami ilgtermiņa risinājumi. Es eh, jau pieminēju klientus, kas tagad eh, citām acīm eh, izskata katalogā norādītos parametrus, un to vērtē arī citādi. Nu, mums tas jāņem vērā un jāatspoguļo mūsu diskusijās. Nebūtu pareizi sākumā vienoties par politisko uh, pusi un tad pievērsties tehniskiem aspektiem. Nē, tas jādara apgrieztā secībā. Nu, un tad vēlāk varam runāt par politisko vienošanos. Děkuji. Eh, Také mi dovolte poděkovat panu státnímu tajemníku. Paldies. Godētais ministra kungs. Paldies, ka esat ieradušies, ieradies uz šo uzklausīšanu, lai varētu mūs iepazīstināt ar Slovākijas viedokli. Esmu Čehijas pārstāve Eiropas parlamentā un es arī saprotu jūsu sacīto attiecībā uz to, cik svarīgi ir autobūs ražošana jūsu valstī. Mēs Čehi esam ļoti līdzīgā situācijā mm, ņemot vērā, cik lielu lomu autoindustrija spēlē mūsu IKP un to, cik svarīga un jūtīga ir šī industrija. Mēs Eiropas Savienībā runājam par to, kā rīkoties tālāk, bet eh, parunāsim varbūt vairāk par to, ko darīt ar to, kas jau ir noticis. Acīm redzot, padu, um, patērētāji tika maldināti. Eiropas patērētāji maksās vairāk nekā Uh, ASV vai Dienvidu Korejas patērētāji, kur arī pašlaik notiek tiesvedība, kur patērētāji saņem kompensācijas turpretīm simtiem tūkstošu eiropiešu, kas iegādājās labticībā šīs automašīnas. Nevar sevi aizstāvēt un saņemt kompensācijas. Jūs saprāt, kāds būtu risinājums? Mums ir jānoslēdz šīs jautājumus, mums ir jāsaka Eiropas patērētājiem, kā mēs viņiem nākotnē uh, aizsargāsim, par to būs vēl lielas debatas, bet uh, ko darīt ar tiem, kas nav saņēmuši kompensācijas, jo šie cilvēki gluži vienkārši maldināti. Paldies! Tak prvom rade prebiehajú. Paldies vispirms. Teikšu. ka juridiskās procedūras vēl nav noslēgtas dažos gadījumos, un patērētājiem vienmēr ir iespēja vērsties tiesām. Turklāt um, No mūsu perspektīvas svarīgi ir uh, izveidot labākus noteikumus nākotnē. Mēs nevaram visu laiku atskatīties pagātnē un mēģināt kaut ko tur grozīt. Es arī jums uh, varētu uzdot uh, pret jautājumu. Kas tika izdarīts pagātnē, lai novērstu šo skandālu? Bet nu, tas, var, tas vairs nav svarīgi pēc būtības, mums jāskatās nākotnē. Un labi mums jāmācās no tā, kas uh, noticis, bet mm, tagad mums jāskatās, lai šīs kļūdas neatkārtotos nākotnē. Mm, ja kāds izmanto mašīnu, mm, uh, taisās varbūt iegādāties jaunu mašīnu, tad uh, mums jādomā, kā dīzelgeita varētu šo cilvēku ietekmēt, arī viņa izvēle. Katram jau ir um, savas preferences. Cilvēks var meklēt konkrētu modeli, konkrētiem parametriem. Mums jāskatās, lai tiktu garantēta attiecīga drošība. Protams, ASV reakcija bijusi citādāk nekā Eiropā, bet uh, mēs jau nedzīvojam ASV, mums jārūpējas par to, kas notiek Eiropā. Novēlam kaimiņiem ASV visu to labāko, bet uh, uh, nevēlos, lai visu laiku mūsu valstis tiktu salīdzinātas. Man ir svarīgāk tas, ko darām Eiropā. Un cilvēkiem Eiropā ir tiesības uz uh, tīru gaisu un kvalitatīviem automobiļiem. kur tehniskie parametri atbilst katalogā norādītājiem. Tātad svarīgi ir, ir eh, radīt eh, atbilstošas priekšnu, priekšnosacījumus nākotnē. Un eh, man šķiet, tas jau būtu labs, pietiekami labs risinājums. Un, nu, ja mēs aplūkosim spēkā esošas eh, direktīvas, direktīvā um, mēs jau varam atrast, eh, ka tur tiek pieminētas šīs ierītas. Jā, mēs vēlamies jaunu Eiropas eh, aģentūru kas eh, veiks arī šos pārskats un tam līdzīgi, bet vai jūs arī runājāt par to, kas ir jādara komisijai, lai eh, neatkārtotos šāda situācija, jo ir skaidrs, ka komisija zināja vairākus gadus atpakaļ, ka šīs pārveidošanas ierītas tika izmantotas, viņi saņēma informāciju no dažādām aģentūrām, bet Eiropas komisija neko konkrēti nedarīja, nerīkojās līdz tas viss nonāca līdz Uh, mēdījiem, vai es runājāt padomāju par to, kā mainīt komisijā darbu? Ak sa nenahnevate, je tu skôr otázka na komisiu ako na mňa. Es domāju, ka šis jautājums ir vairāk domāts komisijai. Man jau nevajadzētu mēģināt aizstāt komisiju tagad. Esmu pārliecināts, ka viena lieta te vērtējama pozitīvi. Proti, kā notiek rēģēšana, jo vispār nereaģējot, mm, samazinās toleranci. Un nu, Slovākijā tas vispār nav iespējams, teiksim. Pateicoties um, sociālajiem tīkliem, medijiem, šī rēģēšana notiek ātrāk. Jo medijos um, tas viss tiek uh, parādīts, dažreiz uh, parādīts uh, traģiskāk nekā tas ir īstenībā, bet tas nekas, jo tad mēs arī ātrāk rēģējam. Nu, katrā gadījumā mēs rēģējam, tas ir svarīgi, un to pašu novēlu arī komisijai. Noteikti komisijai vajadzētu pārvērtēt dažas uh, rēģēšanas mehānismus, dažas, dažas iekšējas procedūras, um, bet tas nenozīmē, ka komisija ir cietusi pilnīgi neveiksmi uh, Mēs vienkārši runājam par situācijas uzlabošanu turpmāk. Un, uh, kā es teicu, galvenais ir neko neignorēt, neignorēt signālus, kas pie mums nonāk. Meneer Eikhout mag uh, deze eerste runde afsluiten. Eikhout kungs, uh, jūs noslēdzat šo raundu. Paldies, paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī Stramček kungs jums par ievedrunā, par jūsu atbildēm, ko jūs pamanāt šai zālē ir tas, ka jā, viss saka, ka šis bija milzīgs skandāls, ka tas tiešām ir ļoti sāpīgi Eiropai. Taču tāpat laikā, kad mēs raugāmies, kāda ir lēmuma pieņemšana pat pēc skandāla izraisīšanās, patiesībā mēs neredzām, ka ir šī steidzamības sajūta mainīt situāciju, un tad tiek teikts, nē, tas tā nav, jo tomēr diskutējam. Bet es minēšu tikai dažas nostājas, kādas pieņem joprojām Slovākija pēc dīzelgeitas. Uh, piemēram, diskusijās par RDE. Eh, par ēlas braukšanas apstākļu emisijām, arī par atbilstību eksploatācijā. Jūs gribējāt īstenošanu piecus gadus vēlāk, salīdzinot ar komisijas priekšlikumiem. To mēs visu zinām eh, pēc jūs pieņemtajām nostājām. Tātad jūs prasījāt vēl to visu novēlot eh, uz pieciem gadiem īstenot šos RD testus. Viss saka, ka tas ir ļoti svarīgi, bet lēmumu pieņemšanā jūs sakāt, mums vēl ir nepieciešami pieci papildus gadi, lai to, šos testus varētu vispār piemērot īsti. Līdz ar to es nesaprotu, kur ir steidzami caurskatāmību, ko jūs minējāt. Otrakārt, par atbilstības prezumciju Slovākija konstanti ir atkārtojusi, tad, tad, kad RD testi tiks izmantoti. Atbilstībai nevajadzētu būt vairs iespējai nekā likumdevējam vēlāk vai kādai trešai pusēji testēt ar RDE vai šī atbilstība uh, ir spēkā vai ne, jūs konstanti esat pret šo opciju. Manuprāt, tas arī ir ļoti savādi, ļoti dīvaini, jo mm, pārbaudas līdz šim ir bijušas eh, ļoti vājas. Kādēļ komisija pieņem šādas, eh, Slovākija pieņem šādas nostājas? Ņemām. Es sākšu ar pēdējo jautājuma daļu. Man nav pieejama informācija par to, ka mēs e, noraidītu atkārtotas kontrolas. Mēs vienmēr esam teikuši, ka atbalstām sistēmisku risinājumu. Tagad par pirmo jautājuma daļu. Tik tiešām balsojot, mēs atturējāmies. Mēs vēlējāmies vienotus noteikumus visiem kontrolas e, veidiem. Tāds bija mūsu pamatojums. Mēs te saskatām divus e, līmeņus. Pirmais ja autoražotājs attīsta jaunu transporta līdzekli, tā turpinās ilgi pirms uh, transporta līdzeklis nonāk uz ielas. Tātad ir šī attīstības fāze. Un uh, tad ir vēl uh, apstiprinām, tipa apstiprinām fāze. Un tā mēs neko nevaram mainīt, jo mm, te ir vienkārši pārāk daudz darbu pie dzinēja, pie mm, citām detaļām. Un mēs vēlamies tādu laika grafiku ražošanai, kas ir realistisks. Runa nav tikai par informācijas tehnoloģijām, arī pie uh, divriteņiem. Ja jums ir zobrats jānomaina, teiksim, mm, tas var notikt ātri, tur nav tāda problēma, bet eh, pie automobīļiem šīs attīstības eh, fāzes ir ļoti garas. Nu, var runāt par eh, to, cik garas fāzes būtu piemērotas, bet mēs neiestājamies pret RDE testēšanu, mēs vienkārši pieprasām realistisku laika grafiku. Paldies! On the first... Par pirmo daļu. Par šo atbilstības eksploatāciju varbūt jūs gribat pats pārbaudīt protokolu un jūs redzēsiet, kāda bija Slovākijas nostāja, tad jūs arī būsiet informēts par savu nostāju, par piecu gadu novēlojumu, ko jūs piedāvājat. Es gribu tikai minēt, ka šai, šobrīd uh, ASV ir izmanto tehnoloģijas, kur, kur ir jau efektīvāk rezultāti, un tas viss jau ir tirgu. Iespējams, ka autoražotāji to var darīt, bet viņi to nedara, jo viņi zina, ka pārbaudas Eiropā vienkārši nav tik striktas. Un tad ir vēl viens punkts, vēl viena nostāja par so Slovākiju. Par uh, atbilstības eksploatāciju jūs sakāt, ka tikai šis uh, bench testing ir jāveic un uh, nevis reālo braukšanas apstākļu emisijas, uh, reālās braukšanas apstākļu testi. Atkal pretrunas kādēļ? <laughs> Skúsime uh, zareagovať na tú kontrolu, ktorú ste porovnali. Es te mēģinu norēģēt uz šo salīdzinājumu, ko veicāt ar ASV. Uh, Man šķiet, šeit eh, Briselē zināmas izredzes. Ja es būtu automobiļu ražotājs, es arī darītu tikai to, kas ir absolūti nepieciešams, jo mans mērķis ir nopelnīt. Arī, piemēram, komunikāciju, telekomunikāciju uzņēmumi mēģinājuši no klientiem izspiest pēc iespējas vairāk pirms Briselē. Uh, Eh, iejaucās. Jo runa ir par eh, tādu komerciālu aspektu, par peļņas gūšanu. Un Briselē, Briseles uzdevums šeit ir parūpēties par labākiem apstākļiem testēšanai. Un otra lieta, ko pieminēju jau ievadā, testi reālos braukšanas apstākļos ir um, vienīgā iespēja, kas mums ir. Un, uh, Mēs nekad neesam iestājušies pret to. Vienīgais, ko mēs pieprasījām, mm, bija vienoti termiņi visiem transporta līdzekļu kategorijām, visām kontrolēm. Vēlamies sistēmisku risinājumu šim jautājumam, um, ko tā varat piemērot arī autoražotais, visi autoražotāji. Man ļoti interesētu, kad Slovākija uh, ir uh, apgalvojusi to, ko jūs sakat, mm, ir noticis. Man nav tādu, tādas informācijas mūsu pārstāvi visam cieši sekojuši līdzi visā sanāksmēs, un mēs varam varbūt bilaterāli vēlreiz par to apspriesties. Nu eh, Liels paldies! Un tagad katram runātājam trīs minūtes. Vandekām kungs lūdzu pirmais. Godētais priekšsētē, liels paldies! Es pateicos arī valsts sekretāram par to, kas ir ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Paldies arī par jūsu atbildēm. Līdz šim viss ir skaidrs. Jūs ieved vārdos, jūs minējāt ko interesantu attiecībā uz uh, tiem m, mm, transporta veidiem, kādi tiek ražoti Slovākijā un kur tīpa apstiprinājums notiek citās valstīs. Kāda ir tieši jūsu pieredze bijusi šajā uh, ziņā? Vai jūs prāt tas ir normāli pieņemami? Vai arī jūsuprāt labāk būtu iesaistīt Slovākijas iestādes tīpa apstiprinājumos? Man patīk tas, ko jūs teicāt, ka cī, mēs ražojam mašīnas, citi piešķir tīpa apstiprinājumu. Tā ir pirmā lieta. A poviem to generálne, tak ako som hovoril, sme... Teikšu diezgan vispārīgi. Esmu Eiropas Savienības eh, dalība valsts. Un, um, un pie mums pastāv tāda lieta, ka preču un pakalpojumu brīvā aprite. Un, um, mēs. Uh, cenšamies arī labprāt uzņemt visas struktūras, kas to nodrošina. Teiksim, šis uh, kopīgo, kopīgas izpētes centrs un mm, tā tālāk. Jā, Eiropā tiek uh, izstrādāta šāda procedūra. Uh, Tad Slovākija nav problēma ar uh, objektīvu, neatkarīgu testēšanu, jo mēs nevēlamies, lai tiktu apietas uh, drošības normas. Jā. Yeah tiek ieviesta tāda kārtība, ka, teiksim, testēšana jāveic tur, kur automobīļi tiek saražoti, mums arī ar to nebūtu problēmu. Bet arī ar šī brīža kārtību mums problēma nav. Lai testē arī citas valstis. Svarīgi ir um, izveidot tādu sistēmu ar Briseli sadarbībā, lai um, novērstu negodīgas prakses tipa apstiprinājuma procedūrai jānorisinās korekti. Eh, mijn tweede vraag gaat over het. Paldies. Otrs jautājums saistīts ar aģentūru. Šajā parlamentā, parlamentā esam eh, daudz diskutējuši par aģentūru, par priekšnoteikumiem, par trūkumiem. Labāk būtu tomēr, manuprāt, izveidot šādu aģentūru, taču jūs sacījāt, ka jūs būtu par šādu aģentūru. Vai jūs varētu ko vairāk paskaidrot, kādēļ jūs vēlaties šādu aģentūru izveidot? Tālāk vēl viens jautājums. Kā eh, jūs paredzat, kāds būs diskusijas par šo jautājumu padomē? Spojam obidve otázky do jednej, lebo. Paldies par jautājumiem. Mēģināšu visu apvienot vienā atbildē. Piekrītam, ka sistēma ir jāgroza, jāizverās no skandāla atkārtošanas, kā būtu jādarbojas šai aģentūrai. Tā ir politiskā diskusija. Par to jārunā dalību valstu pārstāvjiem. Ko mēs darīsim, kā um, grozīsim dalībvalstu kompetences pie tīpa apstiprinājuma. Tā ir nākotnes diskusija. Bet uzraudzībai jānotiek arī dalību valstīs, tiecībā uz visām transportlīdzekļu kategorijām, tas ir skaidrs. Uh, nav vērts atņemt dalībvalstīm visas kompetences un visu nodot centralizētajai iestādēji. Nevēlamies tik milzīgu revolūciju šajā jomā. Vajadzētu vienkārši optimizēt jau spēkā esošo sistēmu. Tie, kas vēlas tipu apstiprinājumu, viņam jāsaprot, ka pastāv tāda neatkarīga iestāde, kur var jebkurā brīdī veikt kontroli. Un, jā, tā konstatē pārkāpumu, tiks piemērots arī sankcijas. Tam jābūt skaidram. Sankcijām būtu uh, jātiek noteiktam iepriekš. Padome, kā jūs zināt, mēs cenšamies vienoties par politisko gribu izmaiņām Tas ir politiskais līmenis, bet es vēlos pievērsties tehniskam līmenim. Aģentūrai jābūt uh, attiecīgām kompetencēm, arī kompetencija piemērot sankcijas, sodīt. Jo, ja teiksim, aģentūra var tikai veikt novērtējumu, bet nevar sodīt, tam nebūtu liels jēgas. Thank you. Paldies. Un tagad vārds eh, Kristīne Devalen kundzei divas reizes. Jā, lūdzu, paldies. Ministra kungs, jūs vairāk kārt norādījāt uz to, ka ekonomiskie jautājumi saistībā ar izmaksām kā visi šie jautājumi likuši veikt dažādas izvēles, jūs norādījāt, lai samazinātu CO2 inovatīvi, jo ekonomiski tas ir izdevīgāk, jā, bet beig beigās uh, bija vairāk tieši uh, slāpekļa dioksīdu piesārņojumu vielu, un uh, to jūs varat arī lasīt mūsu ziņojumā, faktu daļā. Uz to norādīja visi jautājumu speciālisti. Nav pretrunu starp CO2 samazinājumu un uh, NOX samazinājumu. Tad arī jūs norādījāt uz to, kā dīzelis ir patērētāju pirmā izvēle, jo tas ir lētāks. Es pieļauju, ka kopš tā laika esat palielinājuši nodokli dīzelim, lai patērētājs neredzētu vairs šo ekonomisko izdevīgumu. Uh, kas ir ļoti īstenībā pat kaitīgi patērētēm ņemot veselības uh, apsvērumus. Nu, tad, ko Slovākija domā par to, ka ir nepieciešams vai nav nepieciešams izmantot dīzeli? Kāda ir arī atmosfēra piesārņošanas situācija Slovākijā? Es esmu francūzieta. Mēs. Uh, ziemā, bet, diemžēl, tas arī turpināsies. Piedzīvojām ļoti sliktu uh, gaisa kvalitāti, CO2, NOx un dažādas smalkās daļiņas. Uh, kas ir eh, piesārņojuši visu mūsu gaisu. Tad kāda ir situācija Slovākijā un kādu politiku jūs īstenojiet, eh, lai varētu veikt dažādus ekonomiskos pielāgums attiecībā uz eh, degvielām? Tagad uzdošu visus jautājumus, lai jums ir atbildes visiem atbildēt par nodarbinātību. Autoražotāji ļoti aktīvi jūsu valstī pieļauj, ka jums ir bijušas diskusijas autoražotājiem, lai jo, cilvēki, kas strādātu šais dažādajās ražotnēs, lai jo, viņiem varētu palīdzēt arī strādāt pie cita veida transporta līdzekļiem, jo auto. Uh, ražotāji maina savu stratēģiju, ir jādomā par nodarbinātību, par šiem specifiskajiem strādniekiem, kuriem bija ļoti konkrēta kompetence, lai viņiem varētu palīdzēt arī uh, strādāt uh, citos um, darbos. Vai tad jūsu ministrija pie šādas stratēģijas politikas ir strādājusi? Paldies! Čo sme urobili ako Slovensko? Alebo najprv odpoviem z hľadiska života viss, ko mēs uh, mūsu valstī esam izdarījuši. Vispār varbūt uh, sākumā par vidi. Paldies Dievam, neesam nu, tādā situācijā kā Francija. Bet tas nenozīmē, ka šis uzdevums mums būtu mazsvarīgs. Esam maza valsts, varam būt elastīgāki. Vienmēr Esam mēģinājuši būt proaktīvi attiecībā uz vides aizsardzību. Mums ir um, dažādas uh, likumas attiecībā uz tipu apstiprinājumu atkarībā no vides uh, piesārņojuma grāda. Un, uh, kā jau teicu, mazāk dzinēja automobīļi Automobiļam ir atlaides. Tas pats, teiksim, skar automaģistrāļu izmantošanas nodevas, kas eh, piemērotas automobiļiem. Mēs to darām, lai motivētu patērētājus izdarīt informētāku, modernāku izvēli, un ja kāds eh, vēlas lielāku, jaudīgāku auto, nu, tad viņam attiecīgi jāmaksā par to. Mm. Mūsu atražotāji, nosakot šos maksājumus, uh, izskata situāciju visā Eiropas Savienībā un to, mm, kas patērētājus visvairāk interesē. Un es jau teicu, lielākoties mēs ražojam eksportu mums Franciju, uz Vāciju un citām valstīm. Un tāpēc eh, tie arī, tiem arī nav paredzēta tipa apstiprinājuma procedūra mūsu valstī. Un tagad arī Jaguar Land Rover ražotājs eh, ieradies pie mums, bet nu, arī viņam šī ražošana ir tāda, tāda eksporta produkcija vairāk. Līdz ar to mēģinām šos autoražotājus apvienot vienā klasterī un uh, mēģinām veidot uh, attīstības un izpētes centru Slovākijā. Modernākie automobiļi nozīmētu mūsu valstī uh, zemāku vidas piesārņojumu un uh, vispārēju modernizāciju. Nevaram paļauties uh, uz to, ka mums vienmēr būs uh, augsti, augsti kvalificēts, uh, motivēts darba spēks. Tāpēc pielāgojam arī izglītības sistēmu, ieviešam duālo modeli. Jauniešiem šobrīd izskaidrojam, kur studēt ir vērtīgāk, kur, teiksim, garantēta darba vieta pēc studijām. To pašu darām arī rautražotājiem. Ja Jo vairāk attīstības notiek pie mums, jo vairāk uh, pievienotās vērtības uh, paliek mūsu valstīm, teiksim, šī, šis, uh, šī robotika, kas arī aktīvi attīstās, tas viss ļauj mums investēt vairāk attīstībā un uzlabot izredzes nākotnē. Tas ir tvort nu an eh, Gerben Jan. Paldies. Gibrandikungs? Nē, labi. Tad uh, Vandekam kungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Nu tad eh, uzdošu vēl papildus jautājumus. Tad eh, valsts sekretāram. Gandrīz visi apvienotās karalistes kompānijas. Uh, tas ir prom no Eiropas Savienības, tas būs vienkāršāk. Kan u nog eens iets meer zeggen? No jūsu viedokļa. Padomē esat pārliecināti par to, ka ir nepieciešams nacionālos procesus vairāk ietekmēt? V prvom rade na, na odľahčenie. Samozrejme, my sme vďační. Nu, vispirms atbild ar nelielu joku. Esmu ļoti laimīgi par to, ka Jogor Landrover pie mums ir ieradies. Uh, Mm, tā ir milzīga, vislielākā investīcija visā Eiropas Savienībā pēdējo septiņu gadu laikā. Un um, līdz pēdējai minūtei mums bija jācīnās ar Meksiku par šo ražotni, un um, mums tomēr ir milzīgs prieks, ka viņi ir izvēlējušies mūsu valsti. Tas ir uh, gods uh, Slovākijai un ne tikai. Runājot tagad par jūsu jautājumu par padomi padomē divas reizes par to tika runāts jūnijā, pirmoreiz un decembrī. Vienu reizi Nīderlandes prezidentūras apstākļos un vienu reizi uh, Slovākijas prezidentūras laikā. Tika panākta vienošanās padomas līmenī par to, ka labāk jāīsteno mm, spēkā esošie noteikumi. Uh, un ka tie arī vēl jāuzlabo. Tie bija divi pamataspekti. Tāpat laikā runa bija par um, pārveidošanas ierīču aizliegumu. Padomē Mēs esam viensprātis par to, ka nepieciešama jauna veida tirgus uzraudzība, teiksim, ar aģentūras palīdzību. Lūk, uh, Par to notika diskusijas padoms līmenī, diskusijas tiks turpinātas arī pateicoties jums, parlamentam un šīs komitejas darbiem. Jūs esat sagatavojuši labus dokumentus, kas būs noderīgi padomēji. Padoma tagad labāk apzinās jūsu viedokli labāk saprotu, kur var rēķināties ar parlamentu atbalstu. Un noslēgumā teikšu. Šī komiteja ir ļoti labs fórums komunikācijai. Darbi vēl nav noslēgti. Un mēs praktiski esam jaunā procesa sākumā. Un dalībvalstīm ir iespēja uzklausīt mm, kolēģi viedokļus. Un andere vraag. Um... Paldies. Paldies. Vēl pēdējais jautājums no manas puses. Vai eh, sekretāram jūs sacījāt iepriekšējās atbildēs? Iedomājos, ka jūs runājāt tieši par situāciju Slovākijā, bet jā, es varu arī norādīt, ka tas attiecas uz manu valstī, proti, ka uh, sabiedrība nemaz tik lielu uzmanību nepievērsa dīzelgeitam. Jūsuprāt, uh, kāda ir šī uh, saikne arī ar darbu? ko mēs veicam pie šī jautājuma. Tātad no politiskā viedokļa, es domāju, mums nevajadzētu bal, baidīties no šī jautājuma risināšanas. Jūs saprāt, kāda ir attieksme pret šo visu? Zareagovať na to je asi najlepším príkladom. Zoberte. Varbūt vislabāk var rēģēt ar piemēru. Izskatīsim kādu citu uzņēmumu telekomunikāciju jomā. Samsungs, piemēram. Viņam, eh, teiksim, attīstīts jauns produkts. Viņi gada milzīgu pēļņu. Bet tad pēkšņi parādās eh, ziņas eh, par to, ka lidmašīnā šo modeli pilnīgi neiespējams lietot. Nu, tad viņiem kaut kā jārēģē. Uh, jāmēģina kaut ko labot, eh, kaut kā varbūt citādāk pārliecināt eh, pircējus. Un te var eh, labāk saprast politiku. Teiksim, pēc uh, risinātās kampaņas politiķis uh, saņems kādu atbildi, vai viņš ir pārliecinājis uh, vēlētājus vai nē. Savukārt uzņēmumam, kas mēģina savu tēlu uzlabot vai savu produktu tālu, mm, viņš piedzīvo dažādu veidu problēmas, piemēram, akciju vērtība samazinās, krītas. Tas nenozīmē, ka uzņēmums bankrotē uzreiz, protams. Bet mēs to redzam arī šobrīd ar daudz uzņēmumu akcijām. Un ot, Otra lieta ir um, to, cik viņam uzticas klienti. Klienti um, sākumā jūtas piekrāpti, nepērk vairāk šo, šo, šo produkciju vai, teiksim, atsevišķus modeļus. tad samazinās šī tolerance pret šo uzņēmumu. Un, uh, kā es teicu, tas ir pozitīvi vērtējams. Kā runājot par Samsung, tā arī runājot uh, par mm, jūsu pieminēto uh, uzņēmumu krīze tagad ir pārvarēta, tā var teikt, un pateicoties mūsu sarunām mm, var secināt, ka šo to esam iemācījušies. Un, tas galu galā nāk par labu patērētājiem, kas arī ir labāk informēti izvēloties uh, produktu. Apzinās vairāk šo problemātiku, un galu galā visi būs iekuvēji. Thank you very much, Mr. Sapdans, for uh, six minutes in total. Th thank you. Thank you very much. Paldies. Es piekrītu Vandikampapumpam par Brexit jautājumu. Es domāju, ka Slovākija līdz ar to kļūst pievilcīgs um, ražošanas uh, punkts uh, transporta līdzekļiem no apvienotās karalistes. Tomēr ir vēl pāris jautājumi par. Uh, atbildībām, kuras jūs norādījāt, uz kurām, uz ko tās attiecas. Es klausījos jūsu komentāru par to, e, ka nevajadzētu atkārtot to, kas notiek citās pasaules daļās, jo tas varētu būt nepareizi šeit. Es saprotu, ka ap, vislabākās prakses apgūšana darbojas abos virzienos. Mēs Eh, Eiropas Savienībā sagaidām, ka citi mācīsies no tā, ko mēs esam izdarījuši pareizi, un tāpat mēs paši varam mācīties no vislabākās prakses citiem. Eh, kas visvairāk jūs satrauc birokrātijā, runājot par Eiropas šādas uzraudzības aģentūras veidošanu? ko jūs vēlētos, lai, eh, nu, no kā mēs izvairītos? Keď narážame na otázku byrokracie, tak uh, by som to zhrnul. Runājot par darba slodzi un administratīvo slodzi, nu, atbildēšu ar vienu teikumu. Nevienai aģentūrai nav jēgas, ja tā nav īsto pilnvaru, kompetenču. Tikai, ja tā ir, eh, zināms, pilnvaras, mandāts, atbildības lauciņš, eh, konkrēti projektu uzdevumi. Citādi aģentūra vienkārši nav jēgas, es atkārtoju. Ja aģentūra konstatē nepilnības praksē, bet te nav iespējas eh, sagatavot atskaiti, uh, un uh, rīkoties attiecīgi, lai labotu šīs nepilnības, nu tad uh, tā ir bezjēdzīga. Ja palielinām administratīvo slodzi, tā mm, mm, pēc būtības nav traģēdija. Ja tas palielam palīdz praksē uzlabot situāciju, ja visi apzinās, kam ir kompetences, kas rīcības spējīgs. Un mēs Slovākijā atbalstam šādas aģentūras izveidošanu, bet tikai, ja tā ir aģentūra, kura ir reālas kompetences. Un kas ir spējīga arī lietas uh, īstenot, ietekmēt to, kas notiek. Mm, te izskanēja kolēģi vērtējumi, peer reviews te, teiksim, dalībvalstis var apmainīties ar novērtējumiem vai uh, analizēt uh, paraugu prakses. Tā ir daļa no risinājuma, tikai daļa. Eiropas Savienībā mums ir harmonizēti standarti, un uh, tā tam arī jābūt. Un tad arī tehnisko pakalpojumu kopējais novērtējums. Tas arī ir svarīgi, jo te visiem jāievēro viena un tie paši noteikumi. Mūsu pretendūras laikā mēs ierosinājām akreditēšanas procedūru šādiem uh, tehnisko pakalpojumu sniedzējiem. Paldies. Um, okay, well, it, it as... Labi. Jā. Izskatās, ka ir šīs konsens vienprātība par to, ka ir nepieciešama ātrīkoties un ka te ir nepieciešama arī politiskā diskusija. Uh, Taču ir vēl citi elementi, kas sasauc ar šo procesu. Tipa apstiprinājuma procedūra. E, pie tā strādā arī vēl viena cita komiteja. Izteikti vairāki arī ieteikumi vidas komitejā par to, kādai būtu jābūt šai procedūrai, ko jūs domājat par šiem priekšlikumiem. Es saprotu, jā, ka varbūt jūs nesat lietas kursā par visiem tiem, bet varbūt ir nu, kāds sākotnēji nostāja tātad par nacionālo nodevu, lai finansētu tīpa apstiprinājumu. Tas individuāli tiktu veiks e, katrā dalība valstī, lai nebūtu komerciālā saiknes starp autoražotājiem, tehniskiem dienestiem un tīpa apstiprinājumu iestādēm. Ko jūs par to domājat? Tā, tālāk par 10 eiro par uh, katru pārdotu autoražotni, lai varētu vei, aut, automašīna varētu veikt uzraudzību, un tad arī neatkarīgi auditori, kas uh, veiktu tipa apstiprinājumu revīzijas, saprot, ka tie ir ļoti daudz priekšlikumu, bet varbūt jums ir kāds viedoklis par šīm idejām, tas mums ļoti patikt. Paldies! Áno, eh, ten, eh, ten zoznam bol pomerne dlhý, s kolegami sme ich. Nu, saraksts ir um, izsmeļošs. Diezgan garš. Par to esam runājuši arī padomē vairāk kārt. Un šī ideja par to, ka ražotāji nemaksā tieši Um, reģistrēšanas uh, centriem. To mēs uh, esam atbalstījuši, un to atbalsta arī daudzas valstis, bet to ir grūti praksē izdarīt. Te, teiksim, vajadzētu runāt par to, ka jāpiešķir vairāk pilnvaru tiem, kas tehniskos pakalpojumus kontrolē un uzrauga. Šai ziņā uh, ir vairāk kārtīgi pieminēta aģentūra un tās uzraudzības kompetences. Un runājot par audītu un auditoru grupu, piekrīt jums, jūsu minētajā piemēram, bet to jau esmu vairāk kārt paudis. Dank u wel. Uh, meneer Eickhout, mag ik het rijtje afsluiten? Eickhout, kungs. Yes, thank you once more. Paldies vēlreiz par doto vārdu. Raugoties nākotnē, viena no zīmīgām diskusijām būs par ceturto RD paketi. Un viena lieta, ko mēs varam mācīties no savienotajām valstīm, ir tā, ka viņas šobrīd strādā ar tā saucamajiem pārsteiguma testiem. Viena no mūsu problēmām ir tā, ka ja mēs neusticamies viens otram, eh, E, e, kā, ar kādiem testiem nodarboties jūs, es pārbaudīšu, kā tas darbojas. Viss, ik viens tests, kas tiek īstenots, ir jāpraksta pilnībā, lai zinātu, kā šis tests darbosies. Un amerikāņi saka, ka ļoti būtisks ir pārsteiguma tests. Saka, e, īstenojot testus, eh, kuriem cilvēki nav gatavi. Tādā veidā jūs varat apiet jebkuru krāpniecisko iekārtu. Kāda ir jūsu attieksme pret šādiem pārsteigumu testiem? Jasné. Najprv, najprv by som rád zareagoval minimálne teda na to z pohľadu Slovenskej eh, republiky. Slovākijas republikas vārdā man jāsaka, kam mēs uzticamies mūsu partneriem, kas veic testus. Es uh, nevēlos teikt, ka apgalvot, ka mēs saražojam labus automobiļus un citas valstis uh, tos uh, nepareizi, nekorekti testē. Nē, tā es uh, arī neteicu. Es teicu, ka jāveido labāk noteikumi, lai izvarītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un par uh, šiem uh, pārsteigumu testiem. Uh, Nu, sportā tas arī pastāv un tās ir uh, efektīvi. Tiek novērsta dopingu lietošana. Un um, es domāju, ka tas palīdzētu arī auto nozarē. Bet viss būs atkarīgs no tā, kā konkrēti izskatīsies likumdošanas projekts un kā tiks īstenot atsevišķi testi. ja vienādos apstākļos mēs salīdzinām vienu un pašu automobīļu patēriņu, eh, tāpat var nonākt pie dažādiem rezultātiem, jo daudz kas atkarīgs no temperatūras, braukšanas stila, ārējiem apstākļiem un tā tālāk. Mm, ja mums ir eh, likumdošanas projekts, par kur visi vienojas, tas noteikti palīdzētu. Bet vajadzīgs kāda ir noteikumi teiksim, eh, mērījumu izvērtēšanai, lai eh, tos nevarētu ļaunprātīgi izmantot. Paldies! Well, just a final comment from my... Pēdējais komentārs no manas puses. Esmu pārliecināts, ka visas stip, uh, apstiprināšanas lēmējas tādas testēji, kā tas ir, no, Eh, tas ir jāveic. Problēma ir tā, ka ražotāji zināja, kāda, eh, kā šī testēšana notiks, un pēc tam zinot, ka testa ilgums ir 20 minūtes, ka 22. minūtē viņi var uh, laist darbā savas uh, uh, deaktivēšanas ierīces jo nekad netika īstenots nekas ārpus precīzi aprakstītajiem testiem, un tāpēc ļoti būtiski būtu šī pārsteiguma daļa. My absolūtne súhlasím, ale práve to bolo... To, to... Pilnīgi piekrītu. Un tas arī ir iemesls, kāpēc šodien notiek šī uzklausīšana. Viens no iemesliem. Uh, Vēlamies, lai mums būtu labi funkcionējoša uzraudzība, runājam par uh, sistēmas modernizēšanu, pārskatīšanu. Visi uh, cenšamies izstrādāt uh, vispār pieņēmamus noteikumus viegliem automobiļiem, un um, cerams, ka kopīgiem spēkiem tas arī izdosies, lai uh, autobraucēji un vide. Abi būtu ieguvēji. Van, van deze hoorzitting. Ik wil alle collega's van harte bedanken voor, uh, voor hun bijdrage, ook meneer eh, de... Paldies, un mēs līdz ar to esam nonākuši līdz uzklausīšanas beigām. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur piedalījās šajā uzklausīšanā. Tie kolēģi, kuri vēlēsies uzdot rakstiskus jautājumus, varēsiet to, no, to, varēs to nosūtīt uz sek sekretariātu mandātu līdz 19. februārim. Un tagad mēs sēdi pārtraucam līdz pūkstens.